klātesošajiem un turpināsim šodienas sanāksim. Pirmkārt, es gribētu sveikt mūsu vidū visus viesus, kur piedalās eh, uzklausīšanā pār Paneiropas pensiju eh, produktu. Atzīmēju arī to, ka, ka sēdi varat klausīties eh, klausēš, straumēšanas režīmā. Eiropas parlaments vēlas paredzēt vairāk investīciju iespējas pensiju jomā, un šodien mēs runāsim par praktiskajām sekām piedāvātajam regulējumam, un arī runāsim par jauniem iedzīvumiem Eiropas līmenī. E, Regulējumu PPP e e, piedāvāja komisija šī gada jūnijā, un tā paredz mudināt lab, eh, eh, brīvprātīgu dalību pensiju fondos, kā arī e, radīt vairāk ietaupījumu ilgākā termiņā. Tāpat arī šeit tiek paredzēta apdrošināšanas investīcija fondi un tādā veidā būtu iespēja veidot PPP produktus. Mazum lietotāju interesēs tiktu paredzētas papildus uzkrāšanas schēmas pensijām. Priekšlikumam ir sagatavoti arī komisijas ieteikumi un dalībvalstis tiek aicinātas piešķirt vislabvēlīgāko risinājumu. Jumo Šis aspekts ir ļoti nozīmīgs jaunajam PP e režīmam, un es gribētu aicināt visus runātājus savās runās atspūgņot šo punktu. Pirmkārt, mēs aicinām eh, apdrošinātājus, menedžerus un citus atbalstīt šo fondu. Es gribētu tagad runātājus lūgt iekļauties piecās minūtēs ievadrunām, pēc tam sekos jautājumu atbilžu sesija un deputātu rīcībā būs diviem, divas minūtes jautājumiem, ekspertam trīs minūtes atbildēji. Es vairāk nekavēšu jūsu laiku, bet uzreiz stādīšu priekšā pirmo runātāju, kas ir Tobijas Būšarels, kurš uh, pārstāv aliansa Džermaniju. Viņš ir no Vācijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju uzstāties pār Paneiropas pensiju produktu, PPP. Iesākumā norādīšu, ka alianse atbalsta eh, jaunā PPP jēdzienu ar labi izveidoto otro režīmu. Mēs Uzskatām, ka tas palīdzētu mazināt pensiju plājas Eiropā un veicināt izaugsmi, stiprinot ilgtermiņa reāla ekonomikas investīcijas Eiropā. Tāpat arī es gribētu šajā sakarā uzsvērt, ka mēs konstruktīvi esam strādājuši ar daudzām interesētajām pusēm pēdējo mēnešu laikā, gan mūsu uzņēmumā, gan ar eh, valsts interesētajām personām es gribētu pasvītrot to, ka mēs izceļam mūsu perspektīvu PP sakarā, ņemot vērā mūsu briedumu Eiropas tirgu, mēs esam viens no lielākajiem aktīvu pārvaldniekiem un pensiju fondiem pasaulē. Tālāk runājot par esošo priekšlikumu, mēs redzam būtiskus izaicinājumus, kas attiec pamatā uz faktu, ka PP nebūtu ne pan Eiropas, ne pensiju, produktu nodrošinošs. Varbūt tas izskan pārāk spēcīgi, bet es runāšu konkrētāk. Tas nav paneiropas, jo dekumulācijas, ja pensiju fāze netiek detalizēti izklāstīta esošajā priekšlikumā. Tas nozīmē, ka šeit mēs vairāk varam runāt par uzkrājumu produktu, un tādā gadījumā mēs varētu nodēvēt to savādāk, bet no mūsu viedokļa raugoties ir dekumulācijas fāzei jātiek skaidri regulētai. Pirmkārt. Otrkārt, es to nevarētu nodēvēt par paneiropas, lai tas jūs neiz, nepārsteidz, bet būtībā pašreizējais priekšlikums uzliek par pienākumu, pienākumu ikvienai no dalību valstīm paredzēt savu nodalījumu, kas ņemtu vērā vietējos sitīpaši taksācijas nosacījums dalību valstī. Un no mūsu viedokļa raugoties, tas novest pie situācijas, kurā mums būtu e, kombinācija esošajiem vietējiem produktiem tā vietā, lai mēs to varētu noda Eh, nodēvēt par patiesu pan-Eiropas produktu. Un par to arī mēs runājām tad, kad mēs dzirdējām par šo platformu pirmo reizi attiecībā uz to, kas šobrīd pastāv dalībvalstu līmenī. Tā tad, mūsuprāt, šie ir būtiskie, būtiskākie divi jautājumi, kas būtu jārisina tuvāko mēnešu laikā, lai varētu šo priekšlikumu stiprināt, ja tā es drīkstu izteikties. Un tad, kad mēs runājam detalizētāk šajā sakarā un domājam par vērtības un caurskatāmības nodrošināšanu patērētājiem, mūsu prāts ir jādefinē stūrakmeņi šajā PEP regulējumā, lai vismaz noteikti minimālos standarts Eiropas līmenī. Mēs saprotam, ka pašreizējais priekšlikums atstāja ļoti daudz eh, darbību dalību valsts ieskatā, un mēs vēlētos kādu raksturojumu būtiskākajiem produktiem, un vēl viens aspekts garantīs. Mēs novērtējam to, ka ir paredzēta def, sākotnējā kapitāla ga garantija, bet mēs vēlētos precizējam, ko tas nozīmē pārsek, uz pārsektoru bāzes. Šeit varētu būt runa par tādu produktu, kas varētu nodrošināt labu rezultātu no uh, aktīvi pārvaldnieki, un tad, kad mēs runājam par veselīgu kon eh, konkurenci, tad ir jādomā par vienotiem spēles noteikumiem. Tas ir vēl viens aspekts, kas šobrīd izpaliek. Mēs uzskatām, ka garantijām ir nepieciešams adekvāts režīms. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem nu jau vairāk nekā desmit gadus, un 2016. gadā ir lietas sakārtotas. Tomēr tā ir vēl viena no diskusijām. Vēl es gribētu šajā sakarā izcelt patērētāja aizsardzības un caurskatāmības jautājumu. Arī parlamentā ir bijušas diskusijas par to, kā mēs pienācīgi informējam patērētājs, kā mēs viņus aizsargājam, un ja mēs nākam klāj ar tādu PEP, kas piedāvā garantijas, eh, kas var būt ar atšķirīgām interpretācijām no atšķirīgu kompāniju puses, tas e, ir jautājums, kas jāatrisina tālāk. Es pieminēju dekumulācijas fāzi. Es e, uzskatu, ka jāinvestē vismaz 50% produktā Un tas ir ļoti būtiski šajā periodā, kad dzīves dārdzība Eh, pieaug. Ik ņemot vērā dzīves ilgumu perspektīvu, šis ir ļoti būtisks jautājums. Un visbeidzot jautājums par pārslēgšanos. Eh, mums ir jābūt vienotiem noteikumiem gan attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, gan uz pašu produktu un jābūt noteiktiem rādītājiem, kā eh, mēs to vienādojam saskaņā ar vienotiem noteikumiem, lai mēs ne, lai mums būtu iespēja investēt ilgā termiņā un nevis pēc piecu gadu uh, eh, periodu izstāties no spēles ar zaudējumiem. Un visbeidzot, kā jau es sacīju, mēs vērtējam un atbalstām Paneiropas pensiju produktu priekšlikumu. Es norādīju dažus izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, bet arī mēs redzam, ka piedāvātie termiņi jo, ja es sacīju divpusējā sarunā iepriekš, ir ļoti izaicināši, es varētu izteikties mazāk diplomātiski, bet tad, kad mēs runājam par solvenciju divi uh, desmit gadu garumā, šeit ir runa par pār sektoru produktu, kas attiec uz miljoniem eiropiešu pensijām, būtu nepieciešams paredzēt vairāk laika diskusijām. Paldies, lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto runas laiku, lai mēs varētu doties pa izteikties visiem runātājiem, jo pēc tam tiks dots vārds referentiem, ēnu referentiem, būs brīvais mikrofons, un tagad ir otrais runātājs, kurš arī pārstāv finanšu industriju ir Bernārs Seguļons. Mēģiniet arī jūs iekļauties piecās minūtēs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties par šo tēmatu. E, daudzi jau pieminēju šos jautājumus, un arī mēs, kā saistīt uzņēmums ar kredīja agrikolu, mēs vēlamies uzsvērt uz uh, E, papildinātību e, PEP produktiem ar esošajiem. Mēs zinām, ka PEP ir trīs mērķi. Pirmais ir paplašināt pašreizējo piedāvājumu valsts un arodu pensijas schēmām ar pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā bankas, aktīvi pārvaldnieki, lai varētu uzlabot finanšu e, ilgtspēju pensiju sistēmām. Otrkārt, ilga termiņa uzkrājums virzīt ilga termiņa pamatlīdzekļiem, lai labāk varētu finansēt Eiropas izaugsmi. Un piebildīšu arī, ka arī pirmspensijas periods eh, ir uzkrājumiem pakļauts, un trešais mērķis ir nodrošināt eh, pensiju risinājumu mobilajiem eh, pilsoņiem un uh, tāpēc arī nosaukumā ir vārds Pan-Eiropas. E, par pirmo mērķi runājot, situācija gan ar procentu likmēm, gan dzīves ilgumu e, uzliek par pienākumu atkāpties no tradicionālajām apdrošanas schēmām e, galvenokārt, eh, piemēram, Francijā, eh, dominējošās bija investīcijas obligācijās. Tas ir būtisks jumts, jo eh, tādā gadījumā iestātos pienākums investēt obligācijās, lai varētu samazināt prudenciālās izmaksas šādām garantijām vienkāršs un adekvāts veids ir alternatīva dzīves ciklu stratēģijām ar pro progresīvu riska samazināšanu pirms pensijas. Tas eh, mainītu investēšanas eh, schēmas. Mēs esam vairākus testus eh, veikuši ar augstu iespēju līmeni, kad es saku augstu līmeni, ir runa par aptuveni 90%, lai nodrošinātu sniegumu virs in, uh, inflācijas līmeņa. Akadēmisks pētījums par šo tēmatu tāpat būs pieejams Eiropas aktīvo pārvaldības asociācijā, un tas būs pieejams ieinteresētajā pusēm. Līdzīgs pētījums tiek veikts Savienotajās valstīs, no jau desmit gadu garumā, un nodrošina aptuveni tādus pašus rezultātus. Nākošais mērķis, kas ir ilgtermiņa aktīvi ilgtermiņu uzkrājumiem, zināmā mērā sasaucas ar pirmo mērķi - ilgtermiņa aktīvi, kas paredz finansējumu reālajā ekonomikā, ir tie, kuras sniedz ilgtermiņa prēmijas investoriem tie ir pamatkapitāli, kas ir reģistrēti vai nereģistrēti, infrastruktūras, nekustamais īpašums. Ja PP gūst panākumus, kā mēs to vēlamies, tas būs nozīmīgs eh, finansējuma avots reālai un produktīvai ekonomikai. Un pēdējais mērķis ir eh, piedāvāt risinājumus mobīlajiem iedzīvotājiem, lai tie varētu pārnest savu PEP no vienas valsts uz citu. Tā saucamā uh, iedalījuma izmantošana, kādu mēs esam paredzējuši, un atsevišķām Eiropas arotpensijām šādu iespēju paredz. Tas var būt vienkāršāk investoriem, bet arī norādīsim, ka tas nav tik vienkārši e, pakalpojumu sniedzējiem, un tāpēc nevaram piekrist pienākumam visiem pakalpojumu sniedzējiem atvērt 27 uh, e, nodalījumus visos gadījumos. Amundi ir globāls spēlētājs, tomēr mums ir septiņi vai astoņi dalījumi ikvienam no mūsu pensiju plāniem. Un nebija viegli tos izveidot. Līdz ar to nebūtu iespējami mazākiem pakalpojumu sniedzējiem izveidot šādus 27 nodalījumus. Un no tā arī nebūtu nekādas jēgas. Bez tam Tas atņemtu mazajām valstīm iespējas izmantot vietējos pakalpojumus sniedzējus PP jomā. Mūsuprāt, šis jautājums ir jālīdzsvaro un jāņem vērā dabiskās saiksnes starp valstīm vienā geogrāfiskā apgabalā. Paldies! Paldies par jūsu uzstāšanos! Nākošais runātājs pārstāv akadēmisko vidu un tas ir profesors Hans van Virtens no Utrehtas universitātes. Viņš piedalījās pensiju direktīvas sarunās. Vārds jums! Um. Liels paldies! Mana prezentācija ir par pārnesamību AJOPS un PEP. Es runāšu no uh, Eiropas Savienības tiesību uh, perspektīvas. Nu, šeit uh, izskan nepatiesi apgalvojumi par PEPS. Tiek teiks, ka JOPS nav finanšu uzņēmumu tālāk, ka PEPS ir uh, pretrunā ar uh, aizliegumu veikt sekundāru uzņēmēju darbību, un treškārt, ka tas nedarbosies harmo bez harmonizēta nodokļu režīma. Manuprāt, visi šie trīs apgalvojumi ir nepatiesi, un tagad vispirms par to, ka AJOPS nav uh, finanšu uzņēmumu un uh, pret tiem nebūtu tā jātiecas. Nu, no uh, Nīderlandes uh, likumdošanas viedokļa uh, AIOPS ir uh, finanšu uzņēmumi. Kādēļ izslēgt IROPS uh, no uh, PEP piedāvājuma? Manuprāt, tas nebūtu saprātīgi, jo IROPS uh, divi direktīvā ir paredzēts, eh, ka šie eh, šeit var būt brīvās pārvietošanās iespējas un eh, nevarēs Eiropas vienkārši izslēgt no aptvēruma. Ja mēs vēlētos izslēgt Eiropas, pirms diviem gadiem, ja nemaldos, bija uzklausīšana par Eiropas divi direktīvu un arī tajā, šajā uzklausīšanā es piedalījos un bija runa par to, ka no direktīvas jāizslēdz tie Eiropas, kas uh, nav finanšu uzņēmumu, nav pārobežu, bet tas netika izdarīts. Tad uh, šobrīd varētu izslēgt Eiropas, kas nedarbojas pārrobežu režīmā un kas nav finanšu uzņēmumi, jo šādus nodalījums ir iespējams. Uh, paskatieties arī uz Paula Tanga ierosinājums ierosinātiem grozījumiem par Eiropas divu direktīvu. Tālāk pretruna ar aizliegumu veikt sekundāru uzņēmēju darbību no ēst tiesību viedokļa. Šī Eiropas darba šajā dīmā nevar būt pretruna ar aizliegumu veikt sekundāru uzņēmēju darbību. PEP nav uh, pensiju plāns klasiskā veidā, bet gan atbilst Eiropas uh, definīcijai. Trešais apgalvojums, ka PEP nedarbosies bez harmonizēta nodokļu režīma. Daži uh, komentāri. Tā ir pirmā reize. Uh, kad regulējumā tiek uh, tiešām risināts jautājums par pārnesamību gan individuālā, gan kolektīvā veidā. Eiropas divi direktīva būtībā atsevišķos gadījumos nevis atvieglo, bet uh, sarežģīšo pārnesamību. Un tagad mēs nonākam pie uh, pamat jautājuma, vai nacionālais PEPS ir uh, pretrunā ar uh, strādājošo brīvas pārviedošanās principu. Eiropas Savienībā strādājošiem ir jābūt uh, iespējai brīvi pārvietoties pār robežām un arī uh, pensijām ir jāseko strādājošam. Bet šobrīd tas nav tā nodrošināts, un jautājums, vai šīs aspekts ir svarīgs uh, brīvai kustībai vai nē. Tālāk uh, par atšķirīgo nodokļu režīmu iestekmi. Tagad notiek šāda pārnesamība bez pārnesamības. Ir iespējams uzkrājumus veikt, bet nevar pārvietot uz citas uh, dalību valsts nodalījumu. Un vairs būtībā nav vajadzīgs veikt šādus pārvietojumus, jo ir 27 dažādi nodalījumi paredzēti. Tad, protams, tiek apgalvots, ka atšķirīgos nodokļu režīmus ir ļoti grūti administrēt, Nu, arī uh, Nīderlandē ir dažādas uh, schēmas, kas ir pakļautas dažādam atšķirīgam nodokļu režīmam. Tā kā, manuprāt, šeit nekādas papildus grūtības neradīsies. Mēs konstatējam, ka dalību valstīs ir liels atšķirības starp pensiju apmēriem un Eiropa 2 par spīti visām veikumām nestrādā atbilstošā līmenī, lai nodrošinātu pārobežu režīmu. Es ceru, ka šis jaunais priekšlikums to nodrošinās. Paldies! Nākamā runātāja ir Anna Fīlī. Viņa pārstāva Eiropas patērētāja tiesībā sardzības organizāciju BURC. Paldies! Vēlos vispirms pateikties uh, ekonomā uh, komitejas vadībai par to, ka Eiropas patērētā tiesība aizsardzības organizācija tika uzaicināta uz šo uzklausīšanos. Uh, uzklausīšanu esat mūsu organizācija orga, analizē dažādos pensiju produktus un patērētājiem ir grūti izprast, kāds ir ieguvums, kādas ir izmaksas no šiem pensiju produktiem. Tādēļ mēs augstu vērtējam Eiropas komisijas iniciatīvu. Tas veicinās konkurenci un varēs uh, izmantot šādus produktus, ja tie nav pieejami izcelsmes valstīm, un tas arī varētu novest pie standartizētu finanšu produktu radīšanas. Bet, bet šobrīd šādi produkti ir drīzāk piemēroti ģimenēm vai mājasaimniecībām ar augstāku ienākumu līmeni. Mēs tagad gribētu runāt par uh, atsevišķiem punktiem šajā priekšlikumā, tātad par uh, standarta uh, investīciju varianta piedāvājumu. Tas varētu būt piemērots patērētājiem, kur nevar iz, pieņemt informētu lēmumu, uh, kādā veidā veikt uh, pensiju uzkrājumus ir pierādīts, ka, ja ir uh, patērētājiem jāpieņem lēmums balsoties uz ļoti sarežģītu informāciju, tad tas kļūst arvien grūtāk. Kā jau mēs vairāk uh, reiz esam arī paziņojuši, tradicionālie investora aizsardzības instrumenti nav uh, pietiekami, lai uh, darbotos uh, ne, neefektīvos tirgos. Mums ir arī zināmas bažas par komisijas piedāvāto standarta variantu. 37. pāntā ir runa par kapitāla aizsardzību. Nav skaidrs, vai šeit ir runa par visu kapitālu, kas ir investēts PEP vai arī par kapitālu, no kura atskaitītas visas mm, uh, administratīvās izmaksas, jo tādā gadījumā tikai 70% uzkrātā kapitāla būtu aizsargāti. Tāpat Uh, ja tiek iekļauts papildu garantijas, tad tas padara produktus uh, sarežģītākus un palielinās arī izmaksas patērētājiem. Atsevišķos gadījumos tomēr kapitāla garantijas var būt uh, pozitīvas, uh, tīpaši cilvēkiem pirms pensijas vecumā, bet ne visos gadījumos. Mums vissvarīgākais ir, uh, ka tiek ierobežots piedāvājums standarta variantam, ir ļoti stingri noteikumi un ka patērētājiem tiek uh, doti saprotami paskaidrojumi. Tālāk izmaksas. Šobrīd uh, patērētēm jāmaksā lielas uh, maksas nodevas, uh, investējot pensiju produktos, un viņam nav arī skaidrs, kāds ir peļņas līmenis. Piemēram, ja 100 eiro tiek investēti uh, pensiju produktā Austrijā, tad tikai 70% no šīs naudas uh, tiek uzkrāti kā noguldījums pirmajos piecos gados, un pēc tam tie ir 84%. Tāpat tā kā ir lielas nodevas un maksas, tad patiesībā peļņa vairumam kapitāla šo pensiju produktu ir tuva nulē vai pat negatīva. Tādēļ būtu jādomā par uh, to, ka būtu jānosaka griesti visām šīm papildu maksām, vismaz attiecībā uz standarta variantu. Trešais punkts ir atļauju izsniegšanas procedūra. Mēs atbalstam regulā piedāvāto mehānismu it īpaši to, ka viena iestāde EIOPA izsniedz šo atļauju. Tas varētu uzlabot personālo pensiju produktu kvalitāti Eiropā. Ceturtais par pamat informācijas dokumentu prasība ka ir jābūt šādam obligātam uh, informācijas dokumentam par specifiskām funkcijām, uh, kā pensiju produktam. Tam ir šiem paskaidrojumiem jābūt īsiem, standartizētiem un viegli saprotamiem. Un pēdējais punkts par uh, pārēju uz citu pakalpojumu sniedzēju citu produktu, it īpaši ņemot vērā PEP e ilgtermiņa darbību, ņemot vērā eh, dzīves situācijas un labāko piedāvājumu tirgū. Mēs uzskatām, ka šobrīd piedāvātais apjoms, sodnauts apjoms 1,5% ir pārāk augsts mēs noslēgumā uzskatām, ka PEP priekšlikums ir labs, bet ir jāveic daži uzlabojumi, lai labāk ņemtu vērā patērētāju intereses. Paldies! Pēdējais no mūsu viesiem ir Ormans kungs, kurš pārstāv pensiju fondu, ja nekļūdos, aptuveni 4 miljoniem ieguldītāju. Jā, paldies, godātie parlamenta deputāti, komisijas pārstāvi. PEP ir ļoti noderīgs eh, kā papildinājums pirmajam un otrajam pīlāram, bet eh, dalību valstīm ir svarīga loma šeit, lai eh, virzītu priekšlikumu šajā virzienā. IORPS kā PEP piedāvātāju iekļaušana vai neiekļaušana ļoti svarīgs jautājums. Daudzi IORP nav piemēroti PEP piedāvāšanai, jo koncentrējas uz ļoti šauru dalībnieku grupu Lieli pensiju pakalpojumu piedāvātāji var e, būt spējīgi labāk piedāvāt PEP, bet to var izdarīt e, izmantojot citus veidus, ne tikai JORP. Piemēram, APG piedāvā speciāli pielāgotu trešās pīlāra pensiju produktu pašnodarbinātām personām Nīderlandē. To piedāvā internetā, e, zzppensionen.nl adresē. Tas ir vienkārši elastīgs. To administrē ar zemām izmaksām 0,35% no pārvaldītajiem aktīviem un 35 eiro gadā. Pie tā es vēl atgriezīšos vēlāk. Tagad par Eiropas Savienības un dalību valstu lomu. Eiropas Savienībai vajadzētu atturēties no kārdinājuma apgrūtināt produktu un pakalpojumu sniedzējus ar pārāk augstu izmaksu prasībām. To var piedāvāt pilnībā digitāli, bez nepieciešamības sniegt konsultācijas par to eh, citā veidā, kā vien tikai digitāli. Ir nepieciešams arī diversificēt investīciju portfeļus, līdzīgi kā tas ir citiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Un garantijas nodrošinās eh, tikai salīdzinoši zemas pensijas prasīt no PEP piedāvātājiem spēt eh, tikt galā ar visiem juridiskajiem režīmiem eh, nodokļu jomā visās eh, dalību valstīs ir ar tik augstām sākotnējām izmaksām, ka tas var radīt būtisks ierobežojums ienākšanai tirgu visiem, izņemot pašus lielākos pakalpojumu sniedzējus. Vajadzētu pietikt tikai ar spēju tikt galā ar nodokļu likumdošanu nevajadzētu uzlikt par pienākumu ieiet eh, kādā konkrētā dalību valstī, izņemot, ja konkrētā dalība valsts ir pati definējusi un publiskojusi to, kā tai ir īpaši nodokļu, eh, no, īpaši nodokļu prasības, kas būtu jāizpilda. Patiesi izaicinājums saistībā ar PEP e ir nodokļu iniciatīvas eh, un sadalījums Dalību valstīm ir jāatrod pareizās atbildes. Dalību valstis varēs izveidot veselīgu PEP tirgu vai arī uh, tas sabruks. Nīderlandē 2015. gadā tika ieviests eh, trešā pilāra uh, inovatīvs pensiju produkts. Šobrīd uh, to izmanto aptuveni 10% no strādājošiem bet izplatība joprojām rada problēmas pašnodarbinātos nav grūti pārliec, eh, nav viegli pārliecināt par to, ka ir nepieciešams veikt eh, uzkrājumus papildus pensijai. Līdz šim viņi šāds uzkrājums veido, veido tikai reaģējot uz eh, nu, nodokļu iniciatīvām. Tāpēc ir nepieciešams meklēt jaunas iespējas. Fintech risinājumi varētu piedāvāt šādas iespējas. APG pieredze liecina, ka nodokļu iniciatīvas ir izšķirošas šobrīd šai jomā. Varbūt vajadzētu nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzējiem nav jāizmeklē situācija katrā dalību valstī. To, eh, respektīvi, šo informāciju vajadzētu apkopot centralizēt. To var darīt EIOPA aģentūra. Un šāda informācijas sniegšana var būt ļoti noderīga. Dalības valstīm vajadzētu gūt labumu optimālā veidā no PEP iniciatīvas, lai mudinātu cilvēks piedalīties individuāli pensiju risinājumu kā PEP eh, izmantošanā. Labākā pieredze šobrīd ir pieejama no otrā pīlāra apvienotajā karalistē ar NEST un automātiskās reģistrācijas pieeja. Tas ļautu atsevišķām dalību valstīm iesaistīties eh, Eiropas PEP tirgu ar Eh, vēlmi un nolūku ar laiku izstrādāt labākas eh, vietējās nacionālās pensiju sistēmas. Ir skaidrs, ka eh, pen, Nacionālo pensiju sistēmu jautājums ir dalību valstu kompetencē, bet varētu lūgt komisiju sagatavot rekomendācijas par šo tēmu vai arī iekļaut to Eiropas pusgada programmā vai vismaz kā apsvērumu punktu PEP priekšlikumam. Uh, APG ir gatava turpināt apmainīties ar pieredzi ar Eiropas parlamentu un citām Eiropas Savienības iestādēm, ja tas tiks uzskatīts par noderīgu referentam un citiem svarīgākajiem spēlētājiem. Tagad vārds referentiem un ēnu referentiem. Aicinu ierobežot eh, jūs savus izteikumus ar diviem, divām minūtēm, lai atstātu laiku trīs minūtes atbildēt. Sofija Intvelde, Alde, viņa ir mūsu referente. Paldies, izteikšos īsi lai atļautu vēcāt um, laiku plašākām debatēm. Manuprāt, visi eksperti uzsvēra to, cik sarežģīts ir šis dosie. Un paņemot nost visu politiku, jo principā visur šādos jautājumos klāt politika, ja ne Eiropas, tad nacionālā. Bet pat bez tā visa uh, šis jautājums būs un ir ļoti sarežģīts. Un Buheler kungs bija pieklājīgs, kad izteicās, ka laika grafiks e, rada izaicinājumu. Bet nu, izaicinājums tas ir e, laba lieta. Un mēs tiksim, vai mēs tiksim galā ar šo jautājumu šajā paredzētajā laikā, nezinu, bet Filī kundze laikam teica, ka ja mums izdosies atrast labus risinājumus, labu priekšlikumu sastādīt, tad tas varētu veidot ceļu šie, šāda veida produktiem. Šobrīd es vairāk klausos, konsultējos ar daudzām iesaistītajām pusēm, esmu plānojis cieši sadarboties ar ēnu referentiem un arī atzinumu referentiem citās komitejās. Ceru, ka mēs varēsim atrast kopsaucēju, vienoties par tekstu, kas ļaus iegūt plašu atbalstu un tad virzītos priekšu. Protams, runāja par dalību valstīm, tās arī pild savus mājas darbus, saskaras ar dažādām grūtībām, līdzīgi kā mēs, būs jāatrod risinājumi par IORP jā vai nē, tad tā saukto default option, šo standarta opciju, tad eh, kapitāla garantijām, šiem sadalījumiem vai nodalījumiem, kompartments. Vesels saraksts ar lietām, kas jāizdara. Dalību valstīm ir savas sistēmas, katrai nozarei, katrai pakalpojumu, katram pakalpojumu sniedzējam ir sava specifika, bet ja mēs nevēlamies vispār pat mēģināt, tad nekas arī neiznāks. Tāpēc ar nepacietību gaidu sadarbību. Paldies, Sofija. Bij, tas bija vairāk kā kopsavilkums un nemaz nebija jautājums. Varbūt tad ejam pie nākamā. EPP ēnu referents Ryan Hayes. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti mūsu viesi, eksperti šodien šai ļoti svarīgai uzklausīšanai. Vispirms vēlos piekrist referentei, ka šis ir sarežģīts jautājums. Mums ir jārada noteiktība, mēs nedrīkstam pasliktināt situāciju, jo, kā es esmu vairāk kārt jau teicis, saistībā ar diskusijām par IORPS 2, mēs runājam par citu cilvēku naudu. Un tādēļ ir jāveido struktūra, kas darbojas, lai šī nav kārtējā schēma, ko neviens neizmanto. Un mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp, protams, patērētāja aizsardzību, fundamentālajiem jautājumiem, par ko arī tika runāts, par pārmērīgām maksām, un no otras puses nozares interesēm. Līdz ar to ir nepieciešams pareizais līdzsvars, un tam ir nepieciešams laiks. Jā, laika grafiks ir ļoti ambiciozs, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šī izveidotā struktūra ir atbilstoša mērķiem. Un viena piezīme, kur izteica Van Mertenkungs par IORPS 2, ka tur nebūtu liela atšķirība. Manuprāt, ir pārāk vēl šāds secinājums izdarīt. Šobrīd mēs vēl neesam sagaidījuši direktīvas pilnu transponēšanu. Es nedomāju, ka kāds šobrīd ir spējīgs uh, definitīvi kaut ko tādu apgalvot. Un š, tur ir arī runa par pilnībā apmaksātām IORPS schēmām un daudz lielāku skaidrību par to, kā regulātori strādā, lai cīnītos ar arbitrāžu problēmām. Es nezinu, kā jūs varat nākt klajā ar šādiem secinājumiem, neredzot, kā tas viss darbojās. Uh, Man ir trīs konkrēti jautājumi. Viens saistīts ar AIOPA. Vēlos vērsties pie visiem mūsu ekspertiem. Vai šī aģentūra AIOPA ir pareizā uh, aģentūra? Jā, tā ir visai Eiropas regulators. Nu, un tad loģiski liekas, ka AIOPA ir tā pareizā, bet daudzi šie lēmumi tiks pieņemti dalību valsts līmenī. Vai mēs neredam Brian, lūdzu runājiet mikrofonā, saka priekšsēdētājs. Jā, vai, vai mēs neredam jauns problēmas ar šādu pieeju? Man interesē jūsu viedoklis. Jautājums par garantijām, salīdzinot ar atvērta dzīves cikla opciju. Vai, vai jums eh, ekspertiem ir kādi konkrēti priekšlikumi? kā mēs varam apvienot šīs opcijas varbūt, vai piemērot patērētāju vajadzībām. Jo no vienas puses cilvēku vēlēsies garantijas, viņi vēlas vismaz saglabāt to investēto apjomu. Bet tad rodas jautājums, ja mēs to ierobežojam ar garantijām, vai mēs tādēļ neizslēdzam veselu virkni spēlētāju, uh, kas neizmanto šādas iespējas saistībā ar sarežģījumiem, kas tādēļ rodas. Un visbeidzot, par sadalīšanas vai nodalījumu jautājumu. Vai šis priekšlikums neveido birokrātisku vaiprātu? Es dzirdēju izteikumus no nozars pārstāvjiem. Nu, un tad cik tad realistiski būtu prasīt eh, šādu sistēmu eh, sadalījumā par šiem nodalījumiem. Jā, Brian, tie bija veseli trīs jautājumi, un jūs atstājāt mums viena minūti atbildēm. Nu, piešķirsim mazliet vairāk laika, un eh, kurš tad vēlas izteikties no ekspertiem? Profesor, lūdzu. Varbūt tad pa pēdējo jautājumu par šiem nodalījumiem. Really. Uh, regional uh, uh, logical. Katrā ziņā mums ir jāsako šai loģikai. Neviens netirgos šo produktu tāpat vien visās Eiropas valstīs. Būs noteikti kaut kāds reģionāls sadalījums, jo visas Eiropas līmenī būtu ļoti sarežģīto izdarīt. Par IORPS izmantošanu ja mēs vēlamies izmantot PEP, mums to nevajadzētu jaukt ar IOP. Jo IORPS 2 ir kaut kas pilnīgi cits. Protams, ideālais risinājums būtu tāds, kur uzņēmumi pieši būtu uh, kā pamatrisinājums, un šis būtu PEP kā papildinājums otrajam pilāram. Bet mēs zinām, ka otrajam pilāram ir savi ierobežojumi. Līdz ar to ir nepieciešams eh, skatīt, kāds ir iespējas ar papildinājumiem. Kurš vēl vēlas rēģēt? Lūdzu. Orlemans kungs par garantijām prasīsiet patērētājiem, pašnodarbinātājiem, jā, viņi vēlas garantijas, bet tas nedod tādu tā peļņu. Vajadzētu uh, meklēt kādu kombināciju ar dzīves cikla produktu un garantijām. Un jāskatās arī kāds ir nacionālā līmeņa struktūras dizains. Ja valstīm ir pensija sistēmas, kas piedāvā uh, lielākus uh, ienākumus dzīves ciklā. Mēs tiešām runājam par dzīves ciklu, un uh, ieguldījumi nenotiek uh, riskantos produktos, un tad ir tāda iespēja. Rēģēšu uz dzīves ciklu jautājumu un garantijām kolēģis no Amundijas sacīja, ka 90% no risinājumiem ar dzīves ciklu dos eh, pozitīvu iznākumu. Tas nozīmē no otras puses, un teiks, ka mēs vēlamies eh, eh, redzēt šo sadalījumu, tad ik pēc desmit gadiem būs zaudējums. Tas nebūs viens vai divi procenti, tie varētu būt 10-20% zaudējumi. Un to mēs arī redzam, piemēram, Austrālijā, ASV finanšu krīzes laikā. Paskatoties, katrs desmitais, vai tas esmu es, un es tad būšu tas, kurš zaudēs, un vai es esmu gatavs zaudēt 20% no e, saviem e, pensiju ienākumiem. Nu, tad dzīves cikla, ja es esmu gatavs uzņemties, tad dzīves cikla risinājums ir pieņemums. Bet uh, maksātspēja divi pr prasa vienu, nu viens no 200. Tātad tāpat telpā jūs skaitat 1, 2, 3, 4, 5, un ka zaudējums cieši tikai katrs 200. Nu, tas, protams, būs daudz zemāk zaudējumi. Tas ir, respektīvi, zaudējumi nebūs tik lieli, nebūs 20, 30%. Tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem. Domājot par PEP, kas būs drošības līmenī, tādu kvalitātes zīmogu Eiropas Un atgriežoties pie jūsu jautājuma, jā, es esmu runājis ar aktīvu pārvaldītājiem, jā, ir iespējami kombinētie produkti. Tas nenozīmē, ka visam jābūt pilnībā eh, apdrošināšanas produktam vai tikai aktīvu pārvaldības eh, produktam. Ir ne, iespējams kombinēt. Eh, jā, paldies, mums vajadzētu. Ejopā certifikācijai der, Bet, eh, kas attiec uz nodalījumiem, nu, tur iespējams jā, jā, jāmeklē citi risinājumi. Jā, dosim arī citiem iespēju uzdot jautājumus. Kozolīno. Jā, paldies. Es aizstāju kolēģi un tāpēc nolasīšu man iedoto tekstu. Priekšlikums ieviest visu Eiropas pensiju produktu, kā mēs to dzirdējām no referenta ievadā, ir ļoti ambiciozs produkts. Un ar to tiek mēģināts risināt dažādas izaicinājumus, ar, kuru, ar kuriem Eiropas Savienība saskarsies tuvākajos desmit gados. Mums ir jādomā arī par demografiskajām problēmām, sabiedrības novecošanu un Ilgtermiņa investīcijas ir absolūti nepieciešams Eiropas ekonomikai. Turklāt PEP varētu būt labs ieguldījums, kas ļautu garantēt cilvēku cieņai atbilstošu dzīves apstākļus pensijas vecumā daudziem iedzīvotājiem. Un tas atspoguļotu arī realitāti, ka daudz, eh, daudz kas notiek pārobežu kontekstā. Mums ir jāatrod risinājumi izaicinājumiem un kā mēs varam eh, virzīties tālāk Eiropas integrācijā. Es apzinos, ka daļas no šī priekšlikuma ir tādas, kuras vēl būtu nepieciešams pieslīpēt, piemēram, nodokļu režīms, bet arī tehniskie aspekti saistībā ar šiem nodalījumiem, kompartments. Līdz ar to esmu nonācis līdz jautājumam. Daudz dzirdējām par investīcijām standarta opcijā. Kādus soļus jūs uzskatāt par nepieciešamiem, lai tiktu nodrošināt patiesa patērētāja tiesība aizsardzība un piekļuve tirgiem maziem operatoriem? Tas ir tas jautājums, ko es vēlos savu kolēģu vārdā jums uzdot. Paldies par uzmanību un ceru, ka varēsim turpināt eh, debats par tik svarīgiem jautājumiem. Tātad viens konkrēts jautājums. Kurš vēlas atbildēt? Lūdzu. Varbūt viens komentārs par to, kā padarīt šo produktu populāru. Rezultāti uzlabosies, ja izmaksas būs zemas. Un patērētāji varēs gūt labumu no šī portfeļa mazajiem operatoriem ir jārada vienāds spēles noteikumu. Tas noteikti palīdzēs. Ja ir centralizēta pieejama informācija par dažādiem nodokļu režīmiem dalību valstīs. Un šeit varētu būt ļoti noderīga eh, EIOPA loma, kas varētu piedāvāt risinājumu visai Eiropas Savienībai. Fajekundze arī droši vien vēlas atbildēt, lūdzu. Lai patērētājiem šī opcija būtu pievilcīga, jāsaka, mēs atbalstām diversifikāciju pakalpojumu sniedzēju vidū. Arī tiešsaistēji un fintech šeit varētu spēlēt savu lomu. Tāpat arī robo advisors kā konsultanti palīdzot izvēlēties produktu, kas attiec uz standarta opciju. Es neesmu uh, pakalpojumu piedāvātājs, tāpēc nevaru neko konkrēti ierosināt, bet es domāju, ka ir jāapsver dažādas pieejas, dzīves cikla stratēģija. To vismaz vajadzētu apsvērt. Paldies! Tālāk! Neredz no EKR grupas nevienu. Neviens laikam nav. Mārtiņš Šadebans no Goja, lūdzu. Jā, paldies priekšsarātāji, paldies referentei un paldies ekspertiem par inter interesantajiem stāstījumiem. Bija interesanti klausīties eh, tik daudz runātājos, kuriem ir tik atšķirīgas pieejas, un jums nav nekādas pārsteigums droši vien, ka mēs esam kritiski noskaņoti uz eh, šādiem produktiem, kas balstās privātajā tirgū, jo mēs uzskatām, ka ir jānodrošina pienācīgas eh, vecumdienas, un to nevar atstāt tirgus ziņā. Uh, Nu, tāda ir mūsu jaunākā politiskā pieredze. Atceroties arī finanšu tirgus krīzi, kas lielākoties radās ASV tieši privāto spēlētāju rīcības dēļ. Bet, skatoties pa tuvāk, Vācijā ir ieviest attiecīgi pensijas produkts, kas ir slikta slāvu ieguvis. Buheler kungs varbūt eh, argumentēs eh, pret to, bet eh, valdība arī sāk kritiskāk skatīties uz šo produktu, ka tas vairs nav iespējams izlīdzināt to, ka savulaik tika pazemināts saistībā ar šo pensiju produktu. Man ir jautājums, kas ir eh, eh, vērsts Buhler kungam un Lion kungam arī. 700 miljārdi varētu būt tā papildus summa, kas ieplūdināta tiktu tirgu. No kurienes nāks šī nauda, jūsuprāt, no privātiem avotiem, no vai arī uh, likviditāte uh, pazudīs no citiem produktiem? Filīkundze. Uh, kāda iegūma jūsuprāt varētu būt patērētājiem eh, ar šo produktu, bez visiem pozitīviem aspektiem? Vai ir kas sakāms pret eh, tādu vecumu pensiju, kas balstītas uz šādiem eh, ieguldījumiem? Tātad divi jautājumi. Pirmais bija adresēts Tobiesam Buhleram. Jā, es varu izteikties īsi. Es nezinu, no kurienes jūs ņemat summu 700 miljārdi, man nav tādu pētījumu datu. Es personīgi uzskatu, ka, ka ja tāda situācija būs, tad mēs droši vien sāksim ar daudz mazākām summām, vismaz no mūsu perspektīvas. Kurš vēl vēlas izteikties? Es nezinu, no kurienes nāk jūs pieminētais skaitlis, šie 700 miljārdi no uzkrājumiem. Varu tikai sacīt, ka šādi pensiju risinājumi no vienas dienas uz nākamo nesavāks milzīgas summas no uzkrājumiem šāda veida produkti prasa laiku, lai viņi ienāktu tirgū, lai viņus sāktu saprast. Tas būtu pilnīgs brīnums, ja mēs ko tādu redzētu tirgū. Vidējā termiņā var būt. Tas varētu būt labs risinājums, kā papildu risinājums. Mēs nesagaidām, ka tādējādi tiktu izņemti uzkrājumi no pašreizējām schēmām. Mēs uzskatām, ka PEP nevajadzētu būt tiešā konkurencē ar pašreizējām nacionālajiem produktiem, kas tiek piedāvāti dažādos tirgos. Paldies! Bija arī jautājums Annai Filī. Es saprotu, ka arī komisijas pārstāvi ir, viņi varbūt eh, pēc Filīkundas izteiksies par šiem 700 miljārdiem. Lūdzu, Filīkundze. Kā es teicu savā sākotnējā uzrunā, PEP nav brīnumlīdzeklis, kas ļaus eh, aizlāpīt caurumus valsts pensiju sistēmās, bet gan tas ir ehm, domāts augstāku ienākumu maisaimniecībām, ieguvums ir konkurences palielināšana un piekļuvis nodrošināšana pensiju produktiem, bet nu, tas katrā ziņā nav nekāds brīnum līdzeklis. Paldies! Tagad dosim vārdu komisijai jautājums par 700 miljārdiem un atbildēja viena minūte. Paldies! Paldies, ka uzdevāt šos jautājumus. Īstenībā jūsu minētie skaitļi nāk no mūsu ietekmes novērtējuma, kas tika pievienot šim priekšlikumam, tādēļ vēlos precizēt. Pirmkārt, kā jūs pareizi norādījāt, PEP pats par sevi neatrisinās pensiju kapitāla trūkuma jautājums. Es uzskatu, ka mēs domājam par tiem patērētājiem, kuriem eh, nav pietiekams piedāvājums dalību valstīs saistībā ar šādu veidu produktiem. Mēs veicām sabiedrisku uzklausīšanu, sabiedrisku apspriešanu, un piedalījās 500 individuāli pilsoņi, kas pauda savu viedokli un izteica komentārus par to, ka ir nepietiekams piedāvājums un norādīja uz vājajiem punktiem, trūkumiem, ko viņi bija konstatējuši esošajos produktos. Piemēram, tas, ka nav pietiekam piedāvājumu kādos konkrētos tirgos, ka trūks caurskatāmības par izmaksām un nodevām. Un tieši to mēs mēģinām risināt, ierosinot papildu produktu, kam var pieteikties brīvprātīgi, un kas ļaus dažiem cilvēkiem, kuriem šobrīd nav piekļuves pe personīgās pensijas produktiem vai arotpensijas produktiem, iegūt šādu piekļuvi, piemēram, pašnodarbinātām personām, kas šobrīd nevar iemaksāt IORP, viņiem ir nepieciešama piekļuvi šādiem produktiem. Un mēs varam arī apsvērt tādus jautājumus kā e, dzimumu plaisa, piemēram, mātei, kas ir apturējusi savu karjeru, lai audzinātu bērnus, un viņa nevar veikt e, iemaksas attiecīgā produktā vairāk gadu garumā, un viņai jābūt ar alternatīvai iespējai šie PEP būt. Mēs strādājam balstoties uz datiem, kas ievākti tirgu, un balstoties uz tehnisko informāciju, ko sniedz EIOPA. Un prognozes ir tādas, ka mēs varētu sasniegt personīgo pensiju līmeni līdz 2100 miljārdiem eiro ar nodokļu iniciatīvām, kas nāktu no dažādiem avotiem. Pirmkārt, būtu uh, tiešām vienotais tirgus. Šobrīd personīgajām pensijām tirgi ir absolūti fragmentēti, bet mēs vēlamies izveidot eh, tiešām atvērtu, vienotu tirgu un vēlamies arī atvērt, eh, paplašināt eh, pakalpojumu piedāvātāju loku. Līdz ar to būtu vairāk produktu. Un mēs cerams arī labāku produktu, jo pieaugs konkurence šajā tirgu. Cilvēki kuriem nav pietiekams produktu piedāvājums, varēs piedalīties PEPS un cerams, ka viņi varēs pieņemt šos komerc piedāvājumus, kas ļaus cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem arī piedalīties. Pat ja tās ir uh, pavisam nelielas iemaksas katru mēnesi, lai uh, eh, laika gaitā izveidot uzkrājumus. Līdz ar to izmantojot nodokļu iniciatīvas, kuras piedāvās dalību valstis, mēs panāksim pieaugumu personīgajās pensijās, un tas tad varētu izaugt līdz 2100 miljārdiem eiro. Paldies, tagad mēs zinām vairāk. Ejam tālāk. Anemants kungs, ENF. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir pavisam neliels jautājums, ko vēlējos uzdot profesoram Mērtenam attiecībā uz trešo pīlāru, kādu jūs to piedāvājat. Beļģijā. Tiem pensiju fondiem, kas izmanto veiksmīgākus eh, fiskālos režīmus, to varētu izmantot arī PP, vai tik tiešām tā būtu, bet vai šajā gadījumā jūs neatkāpjaties no nacionālajiem e, režīmiem? Paldies! E, atbildēja vārds eh, Van Mertenkungam. Paldies, bet pirms es atbildu šo jautājumu, es nedomāju iekļaut IOP direktīvā divi abus elementus, bet runājot par DC definēto maksājumu schēmām, es neredzu bez, uz nesaskatu IORP divi direktīvas priekšrocības. Jūs jautājat, vai PEP varētu ietekmēt otrā pīlāra nodokļu režīmu? Het, het, het onttrekken van middelen zelf, het volume zelf. Ja. Es eh, domāju, ka tas izņemtu finansējumu. Jums jāzina, ka tad, kad Nīderlandē, kur mēs varam koriģēt izņēmumu no otrā pilāra, tad atbildi ir jā, bet citās dalībvalstīs šādas sistēmas nav. Es nezinu īsti, kā tas darbojas Beļģijā. Mēs šo kompensējošo slāni mēģinam izveidot Beļ, uh, Eiropā. Un, manuprāt, ir valstis, kurā šī sistēma netiek piemērota. Paldies! Tā bija ēna referenta kārta, un tāpat arī divas komitejas gatavo atzinumus. Vai Empel referents vēlētos uzdot jautājumu? Lūdzu. Paldies! Nu, eh, pateicos vispirms ekonu komiteju par to, ka tiek uz, rīkot šādu uzklausīšanu. Nu, es arī daudz ko mācos eh, šai jomā, jo šis ziņojums tiek eh, gatavots no cita politiskā skatījuma un mans ieguldījums no sociālo komiteju, komitejas viedokļa ir uh, tāds, uh, ka nevajag šo iniciatīvu jaukt ar otro pīlāru un ir arī uh, skaidra iniciatīva. Es ļoti pozitīvi vērtēju komisijas priekšlikumu un es ceru, ka uh, attiecīgā nozare nevis izvirzīs priekšplānā problēmas, bet problēmu risinājumu, lai šāds uh, Uh, produkts uh, kļūtu par pievilcīgu visu Eiropas produktu un uh, arī zināt, cik iedzīvotāji lielu vērību pievērš tēlam. Un tiešām mums vajadzētu attīstīt šo iniciatīvu, lai tas būtu Eiropas Savienības sasniegums, ko varētu uh, Eh, arī politiskā ziņā pasniegt kā, eh, kā kaut ko pozitīvu pirms vēlēšanām. Komisijas pārstāve arī pieminēja pašnodarbinātos, bet būtu arī labi citas uh, Uh, grupas iekļaut, teiksim, ja vecāki, kas uh, varētu kaut ko uzdāvināt arī bērniem, ja, teiksim, kaut vai 50 eiro mēnesī tiktu uh, ieskaitīt šādos uh, schēmās, tad gadu, gadu laikā tur būtu milzīgas summas, un es aicinātu uz to skatīties pozitīvi, runāt par Eiropas sasniegumiem. Un uh, to gribu arī teikt ekon komitejai, kuras kompetence ir finanšu tirgi, un aicinātu tiešām uh, censties rast risinājumus. Referenti ir ļoti kompetenšai ziņā, un es kā sociālās, uh, sociālā lietu komitejas uh, referents vienkārši vēlējos izcelt arī citus aspektus, bet šeit nekādu pretrunu nav. Paldies par atzinumu. Tālāk arī ir IMCO referents Brigita Kolena Langena. Paldies paldies. Vispirms pateicos komis, jūs komitejai par šo uzklausīšanu, kas ir ļoti interesanta, bet rodas arī e, jautājumi un tāda radīsies vēl turpmāko nedēļu laikā. Tātad es. Uh, Uh, īpaši pievēršos patērētāju aizsardzības uh, jautājumam. Tātad šis PEP e uh, būs populārāks, ja būs labāks par citiem produktiem, un patērētājiem ir jāspēj saņemt atbilstošu informāciju un salīdzināt šo produktu ar citiem esošiem produktiem. Protams, Eiropas uh, tirgu eh, tas varētu būt sarežģīts, runājot par šīm nodaļām Beļģijā, Francijā vai eh, Vācijā. Mm, tas, ja jūs paliekat savā valstī, tad tas ne, neradīs sarežģījums, bet ja jūs kaut ko maināt, pārceļaties uz citur, teiksim, eh, pensionēšanās uh, Vecums ir atšķirīgs dažādās valstīs, tālāk arī nodokļu sistēmas ir 28 atšķirīgas, un arī izmaksas tiek dažādi apliktas ar nodokļiem. Tātad kā tas, vai mēs kādreiz šos nodalījumus apvienosim, teiksim, vienā valstī 62 gadu pensionāšanās vecums, citā 67 gadi, nu, ka nu, šeit varbūt ekspertiem arī no komisijas būtu jāatbild uz visiem šiem jautājumiem. Mums būtu jāsagatavo labs produkts, piedāvājums patērētājiem, kas būtu caurskatāms un saprotams un kas arī nebūtu pārāk uh, dārgs. Un tad, uh, ja Mēs, uh, mēs tiešām vēlētos, lai būtu šāds uh, piedāvājums iespējams, bet es domāju, ka vēl ne visi punkti ir pietiekami skaidri un vēl var rasties jautājumi. Paldies! Uz brīvo mikrofonu es nevienu neredzu. Nē, Beres kundze. Paldies! Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un pat, ja eh, termiņi ir visai ambiciozi, tomēr mums būs vajadzīgs zināms laiks apvainojos abiem runātājiem, kurus es nevarēju uzklausīt, bet pēc tā, ko es dzirdēju par fiskalitāti. Šis ir tēmats, ar kuru mēs saskaramies katru reizi, tad, kad mēs runājam par pārobežu produktiem, e, kurus e, pilsoņi varētu izmantot tiešā veidā. būtu jādomā par fiskālu režīmu, kas būtu piemērots šīs problēmas atrisināšanai, par pārnesamības problēmu runājot. Mertēnkungs sacīja, ka priekšlikums atrisinātu pārnesamības jautājumu. Es nevaru piekrist. Manuprāt, ka tā tiek tikai pārvietota, jo eh, tiek piedāvāts eh, vēl viens jauns risinājums, bet pārnesamības problēma līdz ar to atrisināta netiekam. Iespējams, ka jūs varētu savu priekšlikumu padziļināt. Tālāk par. Uh, uh par četru paku opciju. Par principā mēs varētu piekrist. Un šeit es uzdotu jautājumu ikvienam no ekspertiem, kurš, kur atzīst, ka ja ir runa par patiesiem pensiju produktiem, opcija pēc nosacījuma varētu būt eh, pensijas produkts un nevis kapitāla produkts. Turklāt vajadzētu pārliecināties, ka pastāv garantija, kas pārsniedz nominālo atguvumu no investīcijas, lai tas varētu būt likties pievilcīgi noguldītājam. Un iespējams tas būs pēdējais jautājums par Eiropa runājot. To runa pieminēja vairāki runātāji, un šajā sakarā es vēlētos pārbaudīt to, kā Eiropa piedāvātā reforma attiecas, vai tā attiec uz jūsu bažām, vai jūs, prāt, vajadzētu Eiropa vēl stiprināt šajā jomā. Paldies! Un tagad mūsu rīcībā ir desmit minūtes līdz uzklausīšanas beigām. Es gribētu mūsu viesus teikt trīs, četrus noslēguma teikumus, taiskaitā tiem, kuri vēlas uh, reaģēt uz pēdējiem izteikumiem, un pēc tam Sofija noslēgs uzstāšanos, un tagad sāksim pretējā kārtībā. Orlemans kungs, paldies, es piekrītu, ka e, produktu ir nepieciešams definēt kā pensijas produktu, ne tikai kapitāla produktu, bet domāju, ka ņemot vērā atšķirīgos dalībvalstu režīmus ir svarīgi pasvītrot šo te informāciju eh, par eh, pārcelšanu no kapitāla uz pensiju. Tas būtu nozīmīgs ieteikums. Un Ejopā palīdz viest caurskatāmību arī nodokļu jomā. Tad, kad runātāji nav ieslēgts mikrofons, Mums ir nedaudz laika problēma priekšsēdētājs eh, norāda, un tāpēc dosim iespēju izteikties visiem pagaidām runātājiem Filīkundz, atbildot eh, Beres kundzei par uh, atkāpšanos no produkta un nosacījumu Un standarta varianti. Euh, mēs atbalstām to, kā patērētājs e, izdara savu izvēli. Tālāk par uzraudzības aspektiem mēs nevaram, nesam mierā, jo patērētā aizsardzības aspekti nav ņemti vērā tas nenozīmē, ka mēs uzreiz piešķiram kredītu AIOPA akreditācijas jomā. Un tālāk profesors Van Mīrens pāris piezīmes, Mērtens, pāris piezīmes par pārnesamību. Protams, kā situācija nav ideāla, bet, manuprāt, nodalījumu pieeja ir interesanta, tā varētu stiprināt pārnesamību. Es negribu uzreiz apgalvot, ka tā būtu perfekta, bet tā varētu būt labāka. Pat iespējams gan, kā es pagaidām izsakos jau pārāk tālajoši. Paldies, Bernārs Aģuļons. Es neatkārtošu iep priekšējo runātāju sacīto, es atbalstu viņu viedokli. Tālāk pār nodokļu problēmu mums ir savs viedoklis, taču iespējams ir pārāk agri šo jautājumu risināt. Es domāju, ka mēs atradīsim labu risinājumu, kurš netiks uzspiests dalībvalstīm, bet kas pa palīdzēs veicināt pārnesamību, kas ir būtiska šim e, projektam. Paldies! Un beidzot, Buheller kungs, paldies, var piekrist e, visiem pa, un pateikties par konstruktīvo. Mēs atgriežamies atkal pie e, nodalījumu jautājumu. Ja nav tādu, tā ir e, nacionālā uzraudzība. Ja mēs runājam par paneiropas produktu, tad Eiropa varētu būt ar savu lomu. Paldies visiem viesiem un tagad atgriezīsimies pie referentiem. Vārds Sofija Intveldai. Paldies priekšsēdētāji un paldies paneļdiskusijas dalībniekiem un kolēģiem par viņu devumu. E, es negribu uzreiz ievirzīt eh, diskusiju nekādā konkrētā virzienā, lai nevienu nekaitinātu. Un pēc šī soļa būs plašāks konsultācijas, kas, ko rezultāts tiks iestrādāts darba dokumentos, eh, kurus es varēšu prezentēt janvārī. Bet no manas puses pāris piezīmes. Pirmkārt, goja kolēģis Šeidevans Jūs sacījāt, ka, taču vēlos pasvītrot arī to, ka mēs strādājam pie papildus sistēmas un ka, ja dalība valstī valsts sistēma nav adekvāta, tas nav, pie tā nav vainīga eiro, bet pie tā, ka nacionālā lēmējiestāde nav uzdevuma augstumos. Ja, uh, Eh, PEP ir papildu pasākums, tas ir papildu pasākums kaut kam, un šeit ir atkal nacionālās līmeņa iestādes pienākums. Šeit ir runa ne tikai par viņu kompetenci un pilnvarām, bet arī par pienākumu. Otrkārt, eh, piezīme, ko izteica kolēģis Annemans un bažas, kuras pastāv dalībvalstīs. Protams, būtu smieklīgi, ja mēs nāktu klajā ar sistēmu, kas kaut kādā veidā grautu esošās nacionālās sistēmas, ir īpaši, tā, īpaši tās, kuras sev ir apliecinājušas kā stabils. Tas būtu vienkārši smieklīgi, bet es domāju, ka tik daudzi. Ja acis skatās uz šo dosjē, un ja tās kaut ko atradīs, tad arī norādīs uzreiz uz to. To es norādu kā e NF referentam, taču ir pensiju plausa vai dažās valstīs pensiju noteikumi ir ļoti labi. Tas nenozīmē, ka perfekts pat manā valstī, Nīderlandē, mūsu sistēma ir ļoti stabila, taču Protams, tā ir jākoriģē ņemot vērā izmaiņas sabiedrībā, darba tirgu, demogrāfijā, finanšu tirgu un tā tālāk. Un sistēma tiks reformēta, taču tas attiec uz pensiju plājas mazināšanu Es dzirdēju Beržē konsacīto par dzimumu pensiju plaisu, taču izklausās netaisnīgi, ka sievietes saņem mazāk pensiju un tām ir jātaupa vairāk, lai varētu nodrošināt sev pensiju. Bet Par fiskālo attieksmi arī šeit jautājums ir visai sarežģīts un delikāts, un, manuprāt, komisija ļoti saprātīgi izvēlējās to neiekļaut e, regulā, bet sagatavot atsevišķu ieteikumu, lai nebūtu ilūzija par vienbalsību šajā jomā, taču ekonu komitejā mēs varētu runāt par to, kā tiek izstrādāti ieteikumi no komisijas puses un redzēt, vai mēs varam sagatavot ieteikumus dalā valstīm uz izvēles pamata lietas harmonizēt. Iespējams tas varētu būt viens no virzieniem. Tālāk. Un e, pamats visam ir tas, kā lietai ir jābūt pievilcīgai un uzticīgai. Šis ir nopietns jautājums, tas ir kaut kas jauns, cilvēkiem tas nav pazīstams, viņi to uzlūkos ar zinām neusticību, kas mums būs jāpārvar, eh, un jādomā, lai šis pasākums kļūst pievilcīgs, jo, ja tas nav pievilcīgs, tas eh, neizdzīvos biznesā. Tālāk par nodalījumu vai kompartimentu jautājumu arī šeit mums ir jāatrod kāds risinājums, jo komisijas priekšlikums ir tāds, ka piecu gadu laikā katrā dalību valstī jāparedz ir savs nodalījums, vienkārši nav dzīvotspējīgs un um, e, pie, īstenojams, jo tādā veidā mēs atgrūt, apgrūtināsim darbu mazajiem pakalpojumu sniedzējiem un varbūt Eiropa varētu būt ar savu lomu šeit un visbeidzot pār Eiropa jautājumu, kurš manā valstī ļoti sensitīvs, to norādīja arī deputāts Arnemans. Ja mums ir sistēma, kura darbojas labi, tad mums ir visai piesardzīgiem jābūt, lai mēs to negrautu. Bet apgalvot, ka Eiropas tiek pilnībā izslēgt šeit, es neesmu pārliecināta par to, ka radikāls risinājums būtu vislabākais mēs varam domāt par tādiem risinājumiem, kas neietekmē esošās stabilās nacionālās sistēmas, bet varbūt domāt par kādām specifiskām EJOP kategorijām vai citām iespējām. Viens no runātājiem pieminēja dažādus juridiskus instrumentus un to izmantošanu, bet atkal šeit esmu ļoti atvērta un arī tuvāko nedēļu laikā tikšos ar daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem šajā sakarā, un janvārī būs pieejams mans dokuments. Paldies, manuprāt, ziņojums ir pareizajās rokās. Paldies visiem ēnu referentiem, ēnu referentiem, un it īpaši paldies mūsu viesiem, tiem, kuri piedalīsies nākošajā punktā. Mums būs viedokļi par nākošajās dosaucu termiņus. Grozījumus skatīsim 23. 4. aprīlī, balsojums ekonā 4. jūnijā. Paldies par šīm lieliskajām debatēm. Paldies vēlreiz mūsu viesiem un bez kavēšanās es pārēju pie nākošā darba kārtības punkta.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 Please, would you be so kind and... Ja jūs tagad būtu tik laipni un atkal atgrieztos savās vietās, lai mēs varētu ķerties pie mūsu darba kārtības otrā punkta. Tie, kuri vēlas turpināt savas diskusijas, var to darīt. Taču netraucējiet mums turpināt skatīt darba kārtību.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 Uh, darboties iekšējā tirgu, nodrošinot uh, atbilstošus nosacījumus. Mums ir vairāk nekā 250 grozījumu šim priekšlikumam, kur ir runa par minimālām garantijām, telpu pārmeklēšanu, naudas sodiem un citiem uh, aspektiem, lai nacionālās konkurences iestādes varētu sasniegt savu maksimālo rīcību spēju. Uh, ir jānodrošina nacionālām konkurences iestādēm atbilstoši instrumenti, lai uh, tiktu īst, izpildīti uh, konkurences noteikumi. Igaunijas uh, prezidentūra ir uh, turpinājusi darbu pie šā tiesību akta priekšlikuma. Darbs droši vien turpināsies arī vēl Bulgārijas prezidentūras laikā. Ir aicināts Ekon komitejā atlikt balsojumu par uh, ziņojumu priekšlikumu līdz februāru beigām, lai būtu iespējams uh, labāk uh, sagatavot kompromisa grozījumu. Sanderkungs aizstās uh, referentu. Sanderkungs aizstās. Kundze aizstās referentu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uh, Vispirms vēlos atvainoties Andrēsa Švāba vārdā, kurš diemžēl nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē, jo viņam bija citas saistības. Un viņš aicināja jūs informēt par uh, Uh, šo ziņojumu. Vispirms referents vēlas pateikties ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus un devuši svarīgu ieguldījumu sarunu procesā parlamentā. Švāba kungs uzskata, ka šie grozījumi ir labs pamats konstruktīvai sadarbībai un kompromisu panākšanai. Būtībā uh, diezgan daudzi grozījumi iet vienā virzienā, līdz ar to varētu panākt diezgan drīz vienošanos, izņemot dažus punktus. Jau e, šobrīd notiek darbs pie kompromisa grozījumiem, un šie grozījumi drīz tiks nosūtīti ēnu referentiem. Lai neiedziļinātos pārāk e, sīkās detaļās, šodien referents vēlas pies, pieminēt dažus punktus. Pirmkārt, rap referentu priecē tas, ka visas grupas ir vienisprāts par to, ka minimālie standārti un minimālās garantijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvāku Eiropas Savienības konkurences noteikumu uh, piemērošanu. Tādēļ ir svarīgi, lai visas nacionālās uh, atbildīgās iestādes varētu izmantot uh, nepieciešamos instrumentus, lai efektīvi piemērot konkurences noteikumus. Uh, trešajā pantā uh, referents uzskata, ka papildus izpildes pilnvaras ir jālīdzsvaro ar papildus procesuālām garantijām. Uh, Viņš uzskata, ka nepietiek tikai atsaukties uz pamatiesību hartu un uh, kopienas tiesību pamatprincipiem ir uh, nepieciešams paredzēt galvenās uh, garantijas uh, procesuālā jomā, attiet, atsaucoties uz 101. un 102. Uh, LSD pantu. Un kolēģi atbalsta šo ierosinājumu, ir iesniegti arī atbilstoši grozījumi. Tālāk 11. punkta saistības referents atzinīgi vērtē to, ka šķiet ir panākta vienošanās par MCS izmantošanu, lai uz, atsāktu procesu gadījumos, ja ir mainījušies fakti, vai arī lēmums ir pieņemts uz to, ka uzņēmumi ir darbojušies pretēji savām saistībām. Tālāk, 14. pāns par naudas sodu apjomiem. Uh, Maksimālais uh, naudas sodu apjoms uh, ir uh, atrunāts tur, tomēr ir uh, atšķirīgi viedokļi par īstenošanu. Referents uzskat, ka pirmkārt uh, praksē visas dalību valstis jau parāds 10 procenti no uzņēmuma apgrozījuma kā maksimālo naudas soda apjomu un turklāt MCS uh, piemēro 101. un 102. līguma punktu, kā uh, arī komisijai būtu jāparedz maksimālo naudas sodu apjomu Eiropas Savienībā. Tas īstenot ne tikai saskaņotāku pieeju, bet arī paredzamāku sistēmas darbību. 10% pārsniegšana būtu nesamērīga attiecībā uz pārkāpumu rezultātā gūto peļņu. Tālāk par iecietības programmām. Uh, ir ierosināti grozījumi, lai uzlabotu iecietības programmu darbību. Ir eh, svarīgi stiprināt uzņēmumu juridisko eh, noteiktību, veicinot sadarboties ar kompetentām iestādēm. Iecietības programmām ir jāparādz iespēja, ka visas konkurences iestādes var piešķirt imunitāti un atvieglojumus uz vienotiem nosacījumiem. Ēnu referents, referents ar kā sadarbība ar ēnu referentiem turpmāko nedēļu laikā būs eh, konstruktīva. Un referents vēlētos informēt, ka saskaņā ar IT uh, problēmām uh, attiecībā uz grozījumu iesniegšanu uh, balsojums par grozījumiem tiks atlikts līdz 27. februārim. Paldies, ka aizstājāt referentu. Tagad Tibor Sānī, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies! Tā kā, diemžēl, ir uh, sabrukusi informācijas sistēma Eiropas parlamentā, ir bijis jāpārskata grafiks. Nav vēl notikusi ēnu referentu sanāksmi par uh, iesniegtiem grozījumiem, bet mums līdz šim ir bijusi auglīga sadarbība un ceram, ka tā turpināsies arī nākotnē. Es gribētu uzsākt uzsvērt mūsu pamatnostādnes. Pirmkārt, mēs vēlamies nodrošināt to, ka katrā dalību valstī uh, atbildīgās iestādes var strādāt neatkarīgi un arī ir jānodrošina uh, Eh, šo iestāžu darbinieku iecelšanā atklātā veidā, un tikai tā varam garantēt, ka arī lēmumi tiek pieņemti eh, neatkarīgas procedūras ietvaros ir jānodrošina arī atbilstoši finansējums konkurences iestādēm. Eh, šis finansējums nevar būt tikai no Uh, noteiktiem naudas sodiem. Tāpat ir jāveic arī kontrole, lai novērstu to, ka valsts līdzekļi tiek neatbilstoši izmantoti. Kā jau es norādīju, ir nepieciešama lielāka atklātība. Žurnālistiem, pilsoņiem jādara pieejama uh, informācija, un arī uh, Eiropas parlamentam ir jāsaņem uh, nacionālo iestāžu atskaites. Uh, ir jānodrošina arī tehnoloģiskais atbalsts, jo šai jomā notiek ļoti strauja attīstība, jādomā par informācijas uzglabāšanu tā saucamajos mākoņos. Un noslēgumā. Negribu šobrīd diskutēt par pieejamību un uh, rīcībā esošu informāciju. Es gribu teikt, ka atsevišķos jautājumos mūsu grupa neatbalsta referenti ierosinātās izmaiņas. Tagad uh, nākamais uzstāsies Starbatīkungs. EKR, EKR grupa Uzskat, ka šis ir svarīgs ziņojums. un a, tiek a, paredzēta pilnvaru nostiprināšana pie, pie ierosinājumi tiek iet pareizā virzienā attiecībā uz a, nacionālajām konkurences iestādēm. Um, mūsu grupa uzskata, ka komisijas uh, priekšlikums ir labs un nebūtu nepieciešams no tā atkāpties pretrunā ar uh, referentu. Mūsu grupa neuzskata, ka īpaši būtu jāatrunā attiecības starp klientu un advokātu. Katrā valstī šis jautājums ir uh, noregulēts atsevišķi. Un nevajadzētu šim punktam īpaši pievērsties. Tāpat mēs uzskatām, ka nevajadzētu arī noteikt uh, naudas soda uh, maksimālo apmēru, bet gan runāt par aptvērumu, uh, par šo apgrozījumu, uh, nevis paredzēt pasaules mēroga apgrozījumu, bet to, kas katrā gadījumā ir aktuāls. Tāpat uh, nacionālo konkurences iestāžu uh, vadītāji iestājas par autonomiju un arī budžeta uh, ziņā un ka šī autonomija ir uh, jāgarantē. EKR er tāpat uzskata, ka uh, konkurences noteikuma attiec gan uz uh, privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Mēs zinām, ka valsts uzņēmumi var uh, daudz spēcīgāk ietekmēt konkurences situāciju tirgu. Tāpat EKR uzskata, ka uh, konkurences eh, iestāžu eh, iecietības programmas būtu jātiecina arī uz MVU, ja tie palīdz atklāt pārkāpumus. Un Mēs eh, neatbalstām ierosinājums, kas varētu novājināt šo priekšlikumu, bet kopumā mēs uzskatām, ka referents sagatavotais priekšlikums ir labs un atbalstāms. Paldies, Alde. Refer, referenta nav klāt, vai kāds vēlas viņu aizvietot? Nē. Tad goja grupas vārdā Lopes Permejo kundze. Paldies! Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, lai izveidotu kopīgu ietvaru, kas garantētu to, ka kompetentās lēmēja iestādes varētu izmeklēt privātu uzņēmumu pārkāpumus, ņemot un saņemtu nepieciešamos resursus un kompetences. Eh, tā kā mums ir iebildes uh, par esošo politiku, tīpaši, un politijas izmantošanu ir tīpaši tad, kad ir runa par atsevišķu nozaru privatizāciju. Taču mēs ceram, ka piedāvāti risinājumi ir noderīgi, lai varētu cīnīties pret pārkāpumiem mono, privātajos monopolos. Šajā sakarā vēlos pateikties referentam, kas ir iekļāvis grozījumos iespēju konkurences uzraugiem sekot Nacionālo lēmēju iestāžu eh, aktivitātēm. Citos aspektos nebūs pārāk viegli eh, panākt vienprātību ar šābu kungu. Piemēram, mēs vēlamies iespēju noteikt sodus, balstoties uz kopējo apjomu rezultātiem, ir jāsāk labāk, kā to piedāvā komisija. Jo pretējā gadījumā baidā, baidāmies, ka uh, grāmatvedības, manipulācijas multinacionālajos uzdev, uzņēmumos mums nedotu iespēju piemērot attiecīgi soda naudas. Tāpat mēs vēlamies, lai tiktu saglabāt 12% 10% vietām. Mēs uzskatām, ka proporcionalitātes principā piemērošanā Eiropas standartam garantētu to, ka fiksētās soda naudas neapdraudas ražošanas aktivitāti. Un visbeidzot piedāvājam garantēt konkurētspējas eh, uzrau, konkurences eh, lēmējiestāžu uzraudzību un arī eh, Ceram, ka tiks paredzētas labākas saziņas iespējas starp uh, regulat, uh, izmeklēšanas un regulējošajām iestādēm. Tas ir svarīgi mūsu demokrātijai. Paldies, paldies zaļajiem Raimkungs. Thank you. Paldies. Gandrīz viss ir pateikts, viena lieta vēl nav pateikta. Mums arī ir uh, tāds uzskats, ka Švāba kunga priekšlikums ir labs, konstruktīvs, varam ar uh, to uh, pie tā strādāt un vienoties par kompromisiem. Viens kolēģis norādīja, ka tiek stiprināt nacionālo konkurences iestāžu neatkarība gan attiecībā uz finansēm, gan uz uh, personāla politiku, gan uz uh, darbību. Mums uh, arī iestājamies par atklātības uh, palielināšanu, mēs iestājamies par gada pārskatiem, uh, lai uh, tiktu sniegt informāciju par veikto izmeklēšanu un ir uh, jānosaka obligāti informācijas atklāšana, ja uh, rodas interešu konflikts iestādes darbiniekiem. Un, protams, būtu labāk, ja šādu konfliktu nebūtu, un visam ir jābūt pārbaudāmam un mēs iesniegsim grozījumu, kur skaidri tiek nodalīts uh, kaitējuma atlīdzinājums un soda nauda. Tātad kaitējums tiek atlīdzināts klinde, klientiem, uh, pilsoņiem, un uh, to nevar izmantot, lai izvairītos no soda naudas samaksas. Tātad eh, mēs gribam, lai tas viss tiktu skaidri noregulēts, ka šie jautājumi netiktu savienoti, bet tiktu šķirti, bet eh, pretējā gadījumā mēs eh, tātad visu atbalstam. Paldies, Bārbāru Kapela zālē. Neredz no ENF grupas, nav neviena arī cita šī grupas pārstāvis. Gribētu jautāt, vai kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Lūdzu, Sandkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Akcents tiek likts uz atklātību, un tas ir pamatoti. Vēl gribu uzsvērt vienu lietu. Nacionālās konkurences iestādes ir tās, kuras uh, arī rūpējas par to, lai uh, īstenotu konkurences politiku Eiropā, kas būtu atbilstoši nacionālajai realitātei, jo šeit nevar teikt, ka visiem dara vienas un tās pašas receptes. Tas ir ļoti svarīgi ja centralizēti tiek piemērot konkurences noteikumi no ziemeļiem līdz dienvidiem, austrumiem, rietumiem, neņemot vērā nacionālos apstākļus un situācijas, tas vienkārši nedarbosies, radīsies a, problēmas, a, būs a, nelīdzsvarotība. Un, manuprāt, viens no pamatjautājumiem ir tāds, ka rau, nacionālās konkurences iestādes ir instrumenti, kuri realizē politiku, kas ir atbilstoša visai Eiropai, bet tas nenozīmē, ka visiem dar viena recepte. Un par šo individuālo pieeju ir jārūpējas arī uh, nacionālām konkurences iestādēm. Paldies! Paldies, es neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties, tādēļ došu tagad vārdu komisijai. Good afternoon, everyone. Labdien visiem! Prieks būt šeit, lai izteiktos komisijas vārdā. Vispirms liels paldies! Mēs tik tiešām atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta un ekon komitejas eh, palīdzību šī dosie virzīšanā uz priekšu, pātrināti. Paldies par ieguldīto laiku un veikto analīzi, kas ļaus mums stiprināt šo priešlikumu, pie kura arī mēs esam eh, pavadījuši diezgan daudz laiku kopā ar mūsu nacionālajiem partneriem, respektīvi nacionālajiem konkurences iestādēm. Rēģiešu uz dažām lietām, kuras jūs pieminējāt. Sākumā varbūt pavisam īsi par pamatiesībām Protams, ka mēs pilnībā piekrītam, ka ir nepieciešams nodrošināt pamatiesību ievērošanu, bet vēlamies eh, izteikt arī piezīmi saistībā ar piesardzību, saistībā ar eh, sarakstes aizsardzību starp eh, apsūdzēto un advokātu. Šīs tiesības šobrīd ir iestrādātas nacionālajā sistēmā un skar daudz vairāk jomu kā konkurenci un ir atšķirīgas starp dalību valstīm, tā kā piesardzība tur ir jāpievērš īpašu uzmanību. Kas attiecas uz eh, šo revolving doors principu saistībā ar to, ka cilvēks, kurš agrāk strādājis, ir konkurences iestādē, beidz savu darbu un sāk strādāt privātā sektorā, ir jānodrošina, ka nepastāv interešu konflikts, un cilvēks, kurš tikko ir strādājis konkurences iestādē, nevar strādāt pie tām pašām lietām, par kurām ir atbildējis konkurences iestādē. Bet arī šeit vajadzētu būt piesardzīgiem, lai nebūtu pārāk sīks, eh, detalizēts regulējums, jo mums šeit runa par vienotu regulējumu visiem, ja specifisks eh, regulējums eh, mēdz būt arī atšķirīgs, kas būtu pamatots periods, kā ierobežojums, eh, kur cilvēks nedrīkstētu strādāt pie tās pašas lietas, par kur bijis atbildīgs konkurences tāds ietvaros. Par piekļuvi pierādījumiem arī tās tika pieminēts šodien, Vēlos tikai uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka nacionālajām konkurences iestādēm ir iespēja piekļūt visiem pierādījumiem, kas ir pieejami uzņēmumiem. Kāpēc tik svarīgs vārds pieejams? Jo ir runa par eh, glabāšanu mākoņu, eh, šajos mākoņos, eh, lai būtu iespējams piekļūt informācijai un atrast pārkāpumus. Uh, Un noslēgumā pavisam īsi par maksimālo sodu naudu apmēru un saistību ar apgrozījumu. Vēlos paskaidrot, ka nodaļa par sodiem no komisijas e, puses bija ieviesta ar mērķi novērst šķēršļus nacionālajās sistēmās, kas neļauj nacionālajām konkurences iestādēm uzlikt tādas sodas, kas attur citus no pārkāpumiem. Tāpēc e, mūsu mērķis nav bijis harmonizēšana, bet gan šķēršļu novēršana. Un tieši tādēļ mēs uz, arī neuzskatījām par nepieciešamību harmonizēt maksimālo sodu naudas summu, bet atļaut tām dalību valstīm, kas to vēlas, iet arī tālāk Un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs centāmies nodrošināt, ka aprēķinot šo summu, šos vismaz 10%, nacionālām konkurences iestādēm ir iespēja ņemt vērā globālo apgrozījumu. Kā jūs saprotat, uzņēmuma ekonomiskās varas mērīšanas instruments, jo tas ir nepieciešams nacionālajiem iestādēm, lai uzliktu pietiekam bargu sodu. Paldies! Paldies! Es saprotu, ka nekas vairāk nav sakāms. Paldies par līdzdalību šajās debatēs. Balsojums deba e, ekon ir paredzēts 27. februārī. Un kaut kad vēlāk, vēl nezinām, kurā datumā, balsojums plenāra sēdē. Un tagad izsludinu pārtraukumu uz 15 minūtēm. Excuse me. Uh, one... Kā lūdzu, varat lūdzu vēlreiz? Debatēm laiks bija paredzēts. Ja jūs būtu bijusi šeit debašu sākumā, tad divas minūtes jautājumiem, trīs minūtes atbildēm visiem, un cilvēki bija paredzējusi četros beigti. Priekšsēdētāji, es ne, nemaz negāju ārā no telpas. Es strīdos par PEP, sūdzos par PEP uzru, eh, uzklausīšanu. Jūs neļāvāt man runāt eh, ilgāk, diskutējot ar ekspertiem. Jūs sakat, ka mums ir ierobežots laiks, un tagad mums savukārt ir jāizsludina pārtraukums. Es saprotu, ka nav viegli tikt galā ar laika grafiku, kad vadat sanāksmi, bet tas ir tikai novērojums, ka jūs pirms tam neļāvāt man izteikties, bet tagad ir jāizsludina pārtraukums. Pārtraukums 15 minūtes.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

на, на сначала, на полкруга. Но бы да знаешь, что там Yeah, because there, there must be some kind of standard language for these things, independent, blah, blah, blah.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

So, good, uh, good afternoon, dear colleagues. Labdien, kolēģi! Vēlos sveikt Margaretu Vestageru, mūsu komisāri, kur atbildīga par konkurences jautājumiem. Paldies, ka ieradāties šeit otrajā struktūrētajā dialogā 2017. gadam. Šī ir viedokļu apmaiņa ar ekon komitejas locekļiem, komisāri, iespēja prezentēt jaunākos notikumus, Digi Competition ģenerāla direktorāta veiktās izmeklējumos, it īpaši saistībā ar digitālo ekonomiku un banku jomu. Ļoti aktuāls un svarīgs temats. Paldies, ka ieradāties, paldies par sadarbību un paldies par jūsu lielo aktivitāti kā komisārei. Lūdzu, Margaret, vārds jums. Paldies, ka uzaicinājāt mani vēlreiz. Paldies par šiem sveicieniem. Vispirms paldies referentam Ramonam Tremoza un ēnu referentiem par atbalstu, kur jūs sniedzat konkurences politikai. Ir labi redzēt, ka ja mēs esam viensprāts, ka konkurences politika e, strādā. Un, ja tā tiek pareizi īstenota, tā dod labumu iedzīvotājiem, tad, kad tirgi ir atvērti, iedzīvotāji redz, kādas ir iespējas iegādāties preces un pakalpojumus par labāko cenu kvalitāti, un tādējādi viņiem ir plašāka izvēle. Viena no tām lietām, kas man liekas ļoti laba, un ko jūs arī apstiprinājāt, ka izlēmīga rīcība pret konkurences noteikumu pārkāpumiem ir kā ieguldījums, kas rada iedzīvotājiem lielāku uzticēšanos mums un mūsu darbam. Pieminēšu tikai dažas jomas, Ceru, ka tas būs jums interesanti. Google lieta. Tad e, arī par bankām un nodokļiem. Pieminēšu arī e, e, jautājumu saistībā ar apvienošanos. Jūlijā pieņēmām pirmo antitresta lēmumu Google shopping lietā. Mēs konstatējām, ka Google meklēšanas sistēma sistemātiski pirmajā vietā lika savus eh, Google shopping rezultātus. Tādējādi Google izmantoja savu dominējošo stāvokli meklēšanas jomā un uzlikām sodu 2,4 miljārdu eiro apmērā. Tagad Google ir jāgarantē, ka Google Shopping saņem tādu pašu attieksmi kā citi konkurenti. Eh, tad, kad tiek parādīti meklēšanas rezultāti, Google ir apņēmušies to darīt, un mēs to ļoti cieši uzraugam. Mums ir arī tehniskie eksperti, kurus mēs atlasījām no publiskā iepirkuma. Firma Mavens un esam izmantojuši viņu pakalpojumus. Mūsu sadarbība labi darbojas. Bet ar to stāsts nebeidzas. Mēs turpinām arī uzsāktās lietas attiecībā uz Android izmantošanu, kas eh, joprojām ir dominējoša, un AdSense platformu, kuru Google izmanto, lai pārdotu reklāmas. Šīs lietas ir ar absolūtu prioritāti. Mums ir nepieciešams, lai tirgi būtu atvērti un taisnīgi. Un tas nav sakāms tikai par digitālo ekonomiku, bet tik tiešām jebkurā tirgu gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Tad, kad cilvēkiem ir nepieciešama nepieciešams zāles, tad, eh, protams, to ir iespējams iegādāties arī tiešsaistē. Uh, jāsaka, ka eh, šis ir ļoti sarežģīts tirgus. Maijā mēs uzsākām lietu pret eh, farmaceitisko uzņēmumu Aspen. Viņi pārdod piecas eh, dzīvību glābojošas zāles pret vēzi, bet uzliktā cena dažkārt pieaug pat simtiem reižu šā, šīm zālēm. Pagājušā gada septembrī Itālijas konkurences iestāde konstatēja, ka aspernu cenas šīm zālēm Itālijā nav pamatotas un ir pārmērīgas. Maijā mēs uzsākām lietu attiecībā uz visām valstīm, e, e, Eiropas izņemot Itāliju. Šī ir pirmā lieta, par pārmērīgu cenu noteikšanu farmaceitiskajā nozarē, un mēs veiksim izmeklēšanu ļoti rūpīgi. Tas ir svarīgi, svarīgi arī mums, jo, protams, ka ir līdzsvars starp investīcijām, inovācijā un iespējām atpelnīt investīcijas, bet arī eh, tirgu zālēm ir jābūt tādām, kuras var atļauties. Tālāk par bankām. Par bankām ir pieņemti arī ilgi apspriesti lēmumi. Katrā gadījumā mums ir pienākums apskatīt situāciju konkrētajā bankā. Atkarībā no šīs situācijas likumdevējs ir paredzējis eh, atsevišķus eh, noteikumu kopumus. Ja banka nav dzīvotspējīga, tad Eiropas centrālai bankai un vienotajam uzraudzības mehānismam ir jāpaziņo, ka šī banka visdrīzāk bankrotēs. Ja tas tā notiek, tad vienotā noregulējuma kolēģija var izlemt, eh, ka E, noregulēšana šai bankai nav sabiedrības interesēs vai ir sabiedrības interesēs. Ja tiek izlēmts, ka tas tā nav, tad notiek tas, kas bija notika ar divām Veneto bankām. Banku savienības noteikumi nosaka, ka šādā scenārijā bankas ir jālikvidē saskaņā ar nacionālajiem maksātnespējas noteikumiem. Un tas arī notiek. Mēs apstiprinājām likvidācijas atbalstu, lai ierobežotu ietekmi, ko šīs bankas varētu atstāt uz reģionālo ekonomiku. Notika bail-in procedūra ar subordinētajiem parādiem, lai samazinātu valsts atbalstu, kas ir nepieciešams šādā gadījumā. Tālāk ir ļoti svarīgi, lai bankas izveidot pietiekamu buf, pietiekam buferzonu, lai varētu uh, tikt galā ar finanšu um, sarežģījumiem un izvairīties no nepieciešamības prasīt valsts atbalstu. Vēl viens uh, jautājums, kas arī ietekmē to, vai mūsu iedzīvotāji uzticas mums un mūsu ekonomikai, ir saistīts ar aplikšanu ar nodokļiem. Jaunākie fakti šajā jomā nāk no tās augtējiem paradīzes dokumentiem Šajos dokumentos parādījās detaļas par nodokļu aspektiem eh, vairākiem uzņēmumiem Eiropas valstīs. Līdzīgi kā ar iepriekšējiem nopludinātajiem dokumentiem, mūsu dienesti iepazīstas ar šo informāciju, dara to ļoti rūpīgi, un tas nozīmē, ka ja mēs redzēsim, ka tur ir riski kādi, un ja būs pamatojums, tad mēs uzsāksim jaunas izmeklēšanas, balstoties uz šo informāciju. Mūsu darbs pie fiskāla valsts atbalsta turpinās. Pagājušajā mēnesī mēs eh, prasījām, lai Luksemburga atgūtu 250 miljonus eiro nodokļos no Amazon. Tā summa, ko Amazon nav nomaksājusi nodokļos. Diemžēl mums bija jā, jāies, eh, jāies uz tiesā īrija saistībā ar nodokļu atbrīvojumiem, ko eh, īrija piešķīra Apple kompānijai. Mums šajā situācijā bija jārīkojas, jo to prasa arī citas dalību valstis, eh, lai šāda konkurence ar nodokļiem nenotiktu. Eh, Beļģijas schēma, Starbucks lieta, arī tur notiek naudas atgūšana. Tātad e, tie bija tie e, gadījumi, tās lietas, kur mēs esam jau rīkojušies, bet e, ir arī jaunas lietas. Pirms divām nedēļām mēs uzsākām procedūru saistībā ar valsts atbalstu sniegšanu pret apvienoto karalisti. Apvienotās karalistas noteikumi ārvalstīs kontrolētajiem uzņēmumiem. Šo pasākumu mērķis ir cīnīties ar nodokļu nemaksāšanu, bet mums rada bažas tas, ka viņi uh, Dažām kompānijām e, tāda labvēlīgāk pieiet. Šāda attieksme nav pieejama visiem uzņēmumiem. Šie piemēri rāda, ka mums ir zināmi izaicinājumi vēl priekšā. Darbs vēl nav pabeigts. Mums ir jādara vairāk. Protams, ka tas nav īstenojams tikai un vienīgi ar valsts atbalsta uh, sniegšanas kontroli, bet mums ir nepieciešama likumdošana, kas aptver visu Eiropas Savienību. Mēs zinām, ka tā ir komisijas prioritāte, tur vadošo lomu ir Piera Moskovisī, tieši lai mainītu mūsu likumdošanu nodokļu jomā. dažas no tām lietām, ar kurām mēs vēlamies tikt galā un rast arī atbildes priekš sevīm, ir kā panākt, ka globalizācija strādā mūsu labā. Ir gan draudi, gan iespējas, kas ar to ir saistīti, un dažas iniciatīvas, eh, kuras mēs īstenojam kopā. To mērķis ir sadalīt iespējas, kuras rada globalizācijas, jo nav nekur solīts, ka globalizācija nāk vienlīdz par labu visiem. Tieši pretēji, Ja to neizmanto pienācīgi, tad dažiem tas nesīs ieguvumus, bet citiem būs zaudējumi. Protams, ka mums būs jādara viss iespējamais šajā jomā. Tāpat mums arī jādara vairāk, lai ļautu Eiropas uzņēmumiem konkurēt globālajā mērogā. Manuprāt, mēs to varam izdarīt. Ir ļoti daudz startup uzņēmumu Eiropā, tiešām labas skolas, gudri pētnieki, gan publiskajā, gan privātajā jomā universitātes. Mums ir biznesa vide, uz kuru var paļauties, labā infrastruktūra, prognozējuma administrācija. Nu, un tad tas ir maksimāli jāizmanto jāizmanto tas, kas mums ir pieejams, lai ļautu izveidot darba vietas, radīt iespējas, lai cilvēki varētu veidot savu dzīvi. Ne jau tādēļ, ka lai izvēlētos kāds uzvarētājs vai īpaši privileģētā stāvoklī nostādīt dažas uzņēmumus, nē, ir jāizveido atbilstoši tirgus uzņēmums, gan lieliem, eh, tirgus apstākļus, gan lieliem uzņēmumiem, gan mazākiem. Tādējādi mēs varētu arī radīt iespējas iedzīvotājiem, un konkurences noteikumiem tur ir sava loma spēlējama. Lieta ir tāda, ka ja mēs to izdarīsim pareizi, konkurences noteikumi dod iespējas iedzīvotājiem. Uzņēmumiem būs jāņem vērā tas, ka ja es neizturēšos labi pret saviem klientiem, viņi atradīs citu konkurentu. Tas nenozīmē, ka mums ir nepieciešams decentralizēta konkurences eh, kontrole, bet lielā konkurence ļauj cilvēkiem pieņemt lēmumus pašiem. Tad par kontroli, kur veicam par uzņēmumu apvienošanu. Mūsu mērķis nav ierobežot uzņēmumu izaugsmi. Eiropā jūs varat būt liels uzņēmums, sekmīgs, uh, un tas varētu nākt par labu arī iedzīvotājiem. Ja lielums palīdz jums samazināt izmaksas, eh, palikt, eh, kļūt efektīvākiem, labāk apkalpot klientus, tas ir labi. Strādājot ar uzņēmumu apvienošanas jautājumiem, tad, kad uzņēmums aug, tirgus turpina strādāt mūsu visu labā, ne tikai tā uzņēmuma labāk, kas aug. Un globalizācija šajā aspektā, protams, maina to veidu, kādā mēs strādājam. Šobrīd vairāk kā 60% no mūsu lēmumiem uzņēmuma apvienošanas jautājumos ir saistīti ar globālajiem tirgiem, un tā tas ir noticis pēdējos 15 gados. Un tas ir bijis izšķiroši. Runa nav par tendencēm, bet par katru individuālo gadījumu. Un mums ir gadījumi visdažādākais jomās. Cements, šķidrā šokolāde, jebkas, kas nonāk līdz mūsu birojam. Galvenais ir nodrošināt, ka tirgus strādā patērētē labā. Mēs aizsargājam tirgu, nevis konkrētu tirgus dalībnieku. Un tādēļ ir svarīgi saprast arī specifiku. Cementa gadījums, piemēram, tā ir viena no lietām, kuru ir visdārgāk transportēt. Dažkārt nav pat jēgas salīdzināt cementu ražotājus, kas atrodas ļoti tālu viens no otru, jo, ja viņš atrodas ļoti tālu, viņš nevarēs efektīvi konkurēt, ņemot vērā to, cik liels būs transportēšanas izmaksas. Tāpēc mums ir jāsaprot detalizētā veidā, kā darbojas tirgi. Pēdējos desmit gados komisija ir izskatījusi vairāk kā 3000 uzņēmumu apvienošanas gadījumus un bloķējusi tikai septiņus. Iemesls ir tāds, ka lielākajā daļā gadījumu ir atrast risinājumu. Risinājumi, kas ļauj turpināt apvienošanu, vienlaicīgi saglabājot konkurētspējīgus tirgus. Daudzas apvienošanas ir atļautas, kas ir ļauši izveidot Eiropas līderus. Viens no nesenajiem piemēriem ir Siemens un Gamesa, kas tagad ir pasaules līderi vēja turbīnu ražošanā, Danone un Whitewave, arī spēcīgs spēlētājs piemproduktu un dzērienu jomā. Iedzinoties detaļās, mēs redzam, kā Eiropa var uh, veidot globalizāciju, kā Eiropas uzņēmumi var atstāt ietekmi globālajos tirgos. Tas arī nozīmē to, ka mums ir iespējams panākt abas lietas - veiksmīgi lieli Eiropas uzņēmumi, kas spēj konkurēt globālajos tirgos, un vienlaicīgi atvērti tirgi konkurence Eiropā, kas dod labumu visiem un ļauj Eiropas uzņēmējiem konkurēt. Manuprāt, mēs tieši to arī darām. Protams, ka mēs to nedaram vieni, mēs sadarbojamies ar nacionālajiem konkurences iestādēm, kurām ir ļoti svarīga loma. Un tieši tādēļ noslēgumā vēlos pateikties jums, izteikt atzinību par panākto progresu attiecībā uz ECN plus priekšlikumu, lai dotu iespējas nacionālajām konkurences iestādēm, kuras veic ļoti svarīgu darbu katrā no dalību valstīm. Esmu pateicīga par jūsu iesaistīšanos un arī ļoti apmierināta ar e, to darbu, ko veic Nacionālās konkurences iestādes, jo bez viņām e, konkurences e, joma Eiropā būtu pilnīgi savādāka. Tas man ir ļoti svarīgi. Es pieņemu, ka arī jums tas ir ļoti svarīgi. Un tas atspoguļo to, ka konkurences uh, Eh, tiesības eh, tiek aizsargāts, tad mēs arī dodam lielāku labumu iedzīvotājiem. Tāpēc mēs visi arī esam šeit. Paldies! Paldies! Tik tiešām tā tas ir. Eh, R šo uzsākto rīcību saraksts ir iespaidīgs, un es teiktu, ka konkurences politika tik tiešām ir ļoti svarīga vienotā tirgu. Tas tik tiešām ir uh, ļoti svarīgi arī uzsākot Brexit, lai varētu arī atrisināt šos e, jautājumus. E, protams, tam būtu divējāda ietekme, un e, lai varētu arī globalizācijā piedalīties, bet no otras puses arī veidot šo globalizāciju, lai varētu nodokļu jomā rīkoties, uzņēmuma apvienošanā. Mēs esam ļoti svarīgā jomā, kas balstās uz ļoti svarīgu instrumentu, mūsu vienoto tirgu. Ar to vienu pašu nepietiek, bet tas ir spēcīgs instruments. Un tieši tādēļ mēs tik lielu uzmanību pievēršam konkurences politikai, un tāpēc arī parlaments pauž savu atbalstu šai politikai. Kā jau jūs sacījāt, mēs esam apņēmušies strādāt efektīvi attiecībā uz ECN plus priekšlikumu, tikko apskatījām grozījumus, un februārī tālāk skatīsim to. Kolēģi, laiks izteikties jums! mūsu konkurences darba grupas vadītājs Markus Ferbers. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze, prieks jūs redzēt šeit un sveicināt jūs eh, kā konkurences jautājumu darba grupas vadītājiem. Paldies par labo sadarbību. Pirms 14 dienām šeit bija jūsu ģenerāldirektors. Un katrā ziņā visa gada garumā mums bija ļoti cieši kontakti. Vēlos izcelt divas lietas. Pirmkārt, OECD savā darba dokumentā nesen runāja par uh, algoritmiem, par uh, konkurences problēmām saistībā ar algoritmu izmantošanu. Daudzi uzņēmumi savu darbību balsts, eh, savu darbību uz algoritmiem, piemēram, dinamisku uz produktu cenu noteikšanu lai visu laiku pielāgotu savas cenas attīstībai tirgū. Vienlaicīgi ņemot vērā arī konkurentu cenas, lai noteiktu savam produktam optimālo cenu. Šeit es varētu minēt piemēru par avio biļetēm. Viens no lieliem spēlētājiem Vācijā ir izgājis no tirgus un var redzēt, kā tālāk notiek izmaiņas cenās. Uh, Bet jautājums arī par to, kas notiek, ja tiek salikt kopā divi algoritmi un e, pēkšņi patērētājiem tas vairs nenāk pa labu. E, vai tas arī ne, neiet kopā kaut kā ar karteļu jautājumu? Jūs runājat arī par apvienošanās e, kontroli. Tā ir lieta, kas mums vienmēr ir interesējusi. Piemēram, Facebook, kad nopirka WhatsApp kas notiek ar datiem. Mums arī bija sabiedriska apspriešana visai digitālajai jomai. Vai šajā apvienošanās kontrolē jūs ņemat vērā arī, piemēram, datu vērtību kā aspektu? Well, uh, first of all, uh... Paldies un arī mēs augsti novērtējam sadarbību, domāju, ka tas palīdz um, arī mūsu darbām, un līdz ar to tā tiek augsti novērtēta. Šis ir piemērots brīdis padziļināt, izrunāt to, kāds ir mūsu redzējums uz pašmācību tehnoloģiju un algoritmiem, kā tie darbotos. Tāpēc Eh, viegli teikt, ka jūs varat nosūtīt savu algoritmu uz uh, juridisko skolu, jo pirms jūs uh, dodat tam iespēju zaudēt. Es nosaucu pirmīt eh, piemēru par virtuālo sumo cīņu un diviem virtuālajiem robotiem. Un eksperimenta sākumā neviens no robotiem nevarēja pat staigāt, bet pēc veselas rindas testu mēģinājumi viņi iemācījās ne tikai staigāt, bet arī apguva sumo cīņu, paņēmienus taktiku praktiski visur, un viņi nekad nav redzējuši sumo cīņu. Tas būtu tikai kā aperitīvs tam, ko mēs varētu sagaidīt vēlāk, kad tiek izstrādātas apmācību tehnoloģijas. Un jūs tad nevarēsiet teikt, kā algoritms to izdarīja. Jūs esat atbildīgs par to, ko jūs ļaujat algoritmu zaudēt. Jums ir jāzina, ko jūs darāt, un jums ir jāzina, kādus ierobežojumus un norādes jūs dodat. Tā, uh, Eh, algoritmam, ja jūs vēlaties, piemēram, paredzēt tādu, kas uzrauga tirgu, jo tas ir ļoti svarīgi. Pastāv atšķirības starp veco skolu, kas eh, eh, nosaka mm, benzīna cenas uzpildes stācijā atkarībā no tā, ko kaimiņš ir noteicis no rīta bet mums ir jāpāriet pie jaunās skolas, to jādomā par globālu tirgu un savlaicīgi to ir darīt. Tagad pie šiem pašiem jautājumiem domā arī es savu. Tālāk par datiem runājot. Mēs gatavojamies pirmajai lielajai datulietai, skatoties uz konkrētiem piemēriem, un ļoti labi Mēs to darām, piemēram, mēs analizējām, kas notiktu, ja datus varētu kombinēt. Facebook gadījumā pat, ja viņi apgalvoja, ka to nevar izdarīt, bet mēs konstatējām, ka tā nebūtu barjera citiem ienākt šajā tirgu, un šeit ir lieta par būtību. Kad dati, kas ir vienas kompānijas rīcībā, uh, var apgrūtināt iekļūt tirgu. E, vislabākais piemērs ir Francijas piemērs, kad Francijas lēmē iestādes uzdeva uh, par pienākumu darīt zi enerģijas kompānijai darīt zināmu klientu datu bāzi mēs zinām, ka tas var kļūt par uh, aktīvu pamatlīdzekli, par inovāciju savotu, par nozīmīgu pasākumu, un tāpēc ir vēl citas lietas, kurām mēs gatavojamies. Paldies, Alfreds Sants, nākošais runātājs. Paldies! Eiropas Savienības noteikumi par valsts palīdzību. Uh, nepieļauj izmantot valdības palīdzību ko, konkurences sagrosīšanai. Tomēr mēs redzam negodīgus gadījumus tirgu, eh, kas attiecas gan uz vidas jautājumiem, valsts subsīdijām, un šādu neatbilstību ietekme ir eh, vērojamas eh, līdz sabiedrību tirgu. Piemēram, Lufthansa apgalvo, ka tā ir zaudējusi e, ievērojumu tirgus daļu. Kādi ir jūsu plāni šajā jomā, vai ir piedāvāti risinājumi? Un turpin par aviāciju. Pagājušajā mēnesī mēs uzzinājām, ka e, Lufthansa pārpirks vairāk nekā pusi no Air Berlīna. Pat to laiku Ryanair E, sadarbojas un veids konspiratīvus pasākumus, vai komisija var e, sniegt e, sīkākas detaļas. This is, uh, this is a very important market, not only for Šis ir ļoti nozīmīgs tirgus gan, gan nozarei, gan pilsoņiem, jo ņemot vērā to, cik uh, lielā mērā ir pieaudzis gaisa pārvadājuma apjoms 20 gadu laikā, ir ietekmējis cilvēku ikdienu, aizvien vairāk ceļotāju izmanto uh, lidmašīnas, uh, lidsabiedrība pakalpojums manā bērnībā Mēs devāmies ar eh, auto tālākos ceļojumos. Šodien mani bērni negribētu garos braucienos doties. Eh, kolēģi Violeta Bulč aktīvi strādā ar līča pārvadātājiem, ar Eiropas pārvadātājiem, lai nodrošinātu taisnīgu eh, konkurenci, jo mēs esam nobažījušies par subsīdijām no ārpus Eiropas. Padome ir piešķīrusi mandātu Katāras un Emirātu gadījumā, kurā ir bāze lielākajām aviolīnijām, lai vienotos eh, pār vairāk caurskatāmības. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Mūsu portfelī mēs turpinām sakot divpusējiem gaisa pārvadājumu noteikumiem, vai tie ir pietiekami atvērti konkurencei. Un, protams, sapludināšanas gadījumos ietilpst arī e, līdzsabiedrības. Turpinot ar Lufthansa un Air Berlīnu, mēs ļoti rūpīgi sekojam šiem tirgiem, mēs redzam nopietnas pārklāšanās. Piemēram, Vācijā pastāv risks, ka tiek mazināta konkurence daudzos virzienos, un tas eh, var novest pie zemākas eh, kvalitātes pakalpojumiem un augstākām cenām, un tas vien, ka ir Berlīna vairs nav tirgu, kā viņu lidmašīnas nelido, tas maina cenu veidošanās mehānismu darbību. Protams, komisija uh, Mēs nenosakām cenas, ar to nodarbojas uzņēmumi, bet mēs redzam, kā tirgus rieģē tad, kad atsevišķi maršruti vairs netiek apkalpoti vai tad, kad lidmašīnas eh, vairs nelido. Mēs, protams, strādājam, lai lidojums varētu turpināt. Mēs sagatavojām atkāpes no savām Eh, procedūrām, lai mazinātu dempinga riskus, jo vairāki eh, Air Berlīna lidaparāti jau lidoja Lufthansa maršrutos, un mēs šajā sakarā uh, pieņēmām atkāpi. Mēs vēlamies, lai lietas darbotos pienācīgā veidā, bet arī, lai mēs redzētu, kas notiek, ja saplūdināšanās notiek, un mēs redzam, ka uh, atsevišķos maršrutos konkurences vairs nepastāv. Tāpēc šobrīd mēs esam noteikuši termiņus un, manuprāt, arī tas ir nozīmīgi gaisa pasažieru tirgumu. Un decembrī mēs skatīsim šo Lufthansa ir Berlīna lietu. Paldies, Kēja Svinbērna! Paldies! Es gribu teikt, ka augstu vērtēju šo eh, regulāro dialogu un skaidrās atbildes, ko nu jums saņemam ne no visiem komisāriem, šīs atbildes ir tik skaidras. Un es gribētu uzdot jautājumu par mm, sensitīvu tematu. Vakar mēs tikāmies ar ECB priekšsēdētāju Dragī un par aktīvu uzpirkšanas programmu mēs runājām. CSPP uh, šī programma uh, ļauj ECB uzpirkt obligācijas no uzņēmiem, kas nav bankas eirozonā. Un šobrīd ir 92 miljārdu apmērā uzpirkt šīs obligācijas uh, aptuveni vairāk nekā 10% no pieejamām obligācijām, un tas varētu ietekmēt arī šo obligāciju tirgu uh, un uh, cenas tajā. Deputāti uzdeva jautājumus Drāgī un CP uh, par CPP par uh, to, ka ieguvējis no šīm programmām ir uh, lielās korporācijas, nevis MVU, ņemot vērā to, ka ECB uh, pasākumi ir izņēmums attiecībā uz uh, tirgus darbības noteikumiem, vai arī uz ECB neatiecas konkurences noteikumi. Un runājot par uh, atbalsta sniegšanu, vai tas ir pamatots, ka ECB izvēlas, kuras obligācijas pirkt un nepērk proporcionāli visas uh, tirgu pieejamās obligācijas noteiktā apjomā. To, to be, to be quite... Atklāt sakot. Mm. E, man nav atbildes jūsu jautājumam. ECB nav uzņēmums mūsu likumdošanas izpratnē. Tas ir sava veida veidojums un līdz ar to tas tiešā veidā netiek pakļauts mūsu uzmanībai, un es nezinu, kāda būtu pareizā atbilde. Es, es saprotu jū, jūs domgājienu, bet es nezinu, kāda būtu konkurences likuma pieeja šādai iepirkuma programmai. Es pats nepārzinu vadlīnijas, ko izmanto ECB, lai izvēlētos, ko pirkt un ko nepirkt. Es eh, labprāt šo jautājumu pārdomāšu un pēc tam sniegšu varbūt skaidrāku atbildi. Thank you. Paldies. Protams, ka ir runa par korporatīvām obligācijām, par investīcijām, un šeit ir īpaša, īpaša veida um, finansējums, un man būtu grūti to saistīt ar konkurences jautājumiem, un grūti atbildēt Deputāts Tremosa, paldies eh, prezidentam, priekšstādātam Galtierī, eh, sveicināt komisāru eh, mūsu parlamentā. Pirmkārt, atbalstu jūsu veikumu Apple un Amazon gadī lietā Luksemburgā, jo šeit ir runa par nodokļu taisnīgumu. Ļoti labs veikums kā citās jomās. Es iepriekš nesarunāju ar Keitu Simbernu, jo man būs pāris līdzīgi jautājumi. Es šajā sakarā gribēju norādīt, ka vairāki ekonu locekļi ir nobažījušies par aviācijas konkurence Eiropā. Piemēram, 44 četri komitejas locekļi, tas ir vairākums, jūnijā parakstījām vēstuli ECB eh, e attiecībos caurskatāmību. Mēs vēlamies zināt, kuras centrālās bankas iepirka parādus kurām kompānijām, un pēc tam mēs saņēmām sarakstu. Es zinu, ka jums šis saraksts ir kopš jūlija, un mēs noskaidrojām, ka īrijas centrālā banka iepērk e, rienā ir parādi. Es negribu diskutēt par nacionālajiem interesēm šobrīd tādos iepirkumos, bet, manuprāt, tas grauj vienotus spēles noteikumus, jo tādā gadījumā mēs varam teikt, ka kritizēsim Itāliju, jo tā ar valsts atbalstiem pā, palīdz al Itālijai. Bet Itālijas banka nav iepirkusi pārpirkusam Itālijas parādu. Līdz ar to ECB ar savu programmu sagroza vienotos spēles noteikumus. Viegli mēs varam ziņojumā norādīt, ka mums nepatīk, kas notiek ar Alitālija vai Lufthansa vai Erberlīnu, bet no otras puses mums ir šī te problēma. Tāpēc domāju, ka jūsu dienestiem vajadzētu izpētīt šo jautājumu, jo mēs būsim ar aktīvu nostāju šajā jomā. Tālāk par Google. Jūs izmantojat ļoti daudz laika, no nu, desmit sekundes uh, jūsu rīcība ir atlikušas. Jā, jā, es saprotu, vai mums vajag līdzsverot investīciju ātrumu, lai saglabātu uh, uzņēmumu atšķirības un jūs sacījāt, ka vairākas antitrasta lietas tiks uzsāktas pēc Google, vai jūs varētu izteikties sīkāk un tāpat es dzirdu, ka. Similar to Almunia. Are you happy with this? Thank you very much eh, pār, ka eh, nav apmierinātības ar eh, izsoļu mehānismu. Eh, paldies, kā jau es atbildēju Keitai par ECB. Es eh, par šo jautājumu varētu izteikties vēlāk, bet jāpatur prātā, ka valdības var investēt tirgus izpratnē un pēc tirgus noteikumiem. Un ja tas tā notiek, tās nav valsts atbalsts. Protams, tālāk ir atkarīgs, kādi ir tirgus nosacījumi, jo mums ir bijušas vairākas lietas, kurās valdības saka, ka tās vēlētos investēt tirgus izpratnē, vai jūs pieņemt lēmumu, ka tā nav valsts palīdzība, lai mums neparādās grūtības vēlāk. Tāpat arī atsevišķos gadījumos šie jautājumi ir saržīti, jo tirgus nosacījumi nenozīmē vienmēr 2 vai 3 procenti. Ja pastāv risks, tad eh, procentu līmenis var kāpt augšāk, augstāk. Līdz ar to ir eh, atšķirīgi jautājumi šajā gadījumā, kad valdības iepērk obligācijas, viss ir atkarīgs no tā, kā tas notiek. ECB gadījumā es nevaru sniegt kvalificētu atbildi. Par antitrustu kā tādu, pēc savas pieredzes runājot, pastāv asimetrija, jo tad, kad mēs veicam uh, sapludināšanas kontroli. Tāds, protams, uzņēmums vēlētos panākt sapludināšanu. Mēs vēlamies nodrošināt, ka e, šeit nav konkurences e, sagrozīšanas. Mums ir katram savs intereses, bet uzņēmumi vēlas sadarboties ar mums, lai nodrošinātu, ka sapludināšana var notikt un maksimāli drīz bet simetrijas trūkums iestājas tad, kad mēs, piemēram, runājam pār. Uh, par karteļu izmeklēšanām, jo mēs izmeklējam karteļu gadījumus piemēram, krāvas autokartelis, kur ir summas par 4 miljārdiem. Un tas nav tieši tas pats, kā tad, kad mēs īstenojam sapludināšanas procedūru, un tas apgrūtina darbu pēc saskaņā ar noteiktiem termiņiem. Savukārt, tā kā mēs dzīvojam tiesiskā savienībā, ļoti nozīmīgi panākt to, lai uzņēmumi varētu sev aizstāvēt. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ātri, un to mēs paredzam ikvienā procesā. Piemēram, lai nodrošinātu piekļuvi failam. Tad, kad mēs izsūtām savu iebildumu, tad uzņēmums saprot, uh, tos argumentus, kas mums ir pret viņiem, un tam ir jānotiek efektīvā veidā, tādā gadījumā visa procedūra ir vienkāršāka. Protams, tas ir izaicinājums budžetam. Mums ir jābūt pietiekamiem itērīkiem, mums ir jābūt eh, kvalificētiem, prasmīgiem darbiniekiem, kas ar eh, prasmēm, kuru viņiem nebija pagātnē, pagātnē iespējams. Tāpat mums ir jādomā par mūsu eh, izmeklēšanas procedūriem. Google gadījumā vajadzēja pārskatīt vairākus datu terabitus, terabaitus. Šeit ir nepieciešami liela resursi. Tad, un es nedomāju, ka termiņi būtu būtu būtiskākais, bet daļa no atbildes ir laba investīcija resursos un piemērot resursi. Google gadījumā esmu uzklausījusi vairākus uzņēmumu viedokļus, jūs zināt, ka mēs ne, nedzīvojam ziloņkaula turnī un nestrādājam, mēs tārgājam uz uh, tirgu. Uh, un mēs cieši sekojam nosacījumiem, jo šeit nav runa par um, izsoli kā tādu, bet par to, kā tas notiek, mēs runājam ar ekspertiem, tirgus dalībniekiem un sekojam savam darbam, un šis jautājums vēl kādu laiku būs uz mūsu galda. Paldies! Nākošais runātājs Paloma Lopes Bermeho. Paldies, priekšsādētāji! Paldies eh, eh, komisārei Vestagerei par jūsu klātbūtni un gatavību diskutēt ar parlamentu. Un es gribētu runāt par diviem it kā man pierastiem jautājumiem. No, eh, viens no tiem ir lauksaimniecība, otrais enerģija. Lauksaimniecības gadījumā pēdējo gadu laikā, nu, pateicoties parlamentas spiedienam, ir paredzēti uh, vairāki cenu monitoringa rīki, kā arī lauksaimniecības ražošanas ķēdes uzraudzības rīki. Tomēr šajā sakarā parādās nereti dubulta manipulēšana lauksaimniecības tirgu no ražotāju puses, un no vienas puses un no lielo izplatītāju puses no otras. Gala rezultāts ir tāds, ka ražotāju un zemnieku organizācijas izrādās bez um, aizsardzības, vai būtu par iespējams sagatavot kādu normatīvu, lai konkurence lauksaimniecības jomā tiktu īstenot skaidrākā un vienotākā veidā, un vai ir nepieciešami jauni izņēmumi KLP jomā. Šajā sakarā uzdošu jautājumu, vai mēs varētu e, uzzināt vairāk par izmeklēšanu Bayer Monsanto lietā. Tālāk par enerģiju runājot. E, šķiet, ka ir atceltas retroaktīvās atbildības e, atjaunīgajiem, atjaunīgās enerģijas ražošajiem. Mēs zinām, ka ir uh, Eh, vairākās valstīs šāda arbitrāra lēmuma pieņemt un lieta ir arbitrāžā. Šeit ir vēl jārunā par eh, kodolenerģijas moratoriju vai citiem Un vai jūs paredzat kādas darbības šajā sakarā, apzinoties to, ka enerģijas E, tirgus noslēgtība ir viens no galvenajiem šķēršļiem, lai pārietu uz ilgspējīgāku e, ekonomiku. Paldies! Well, these are, these are very... Šīs ir ļoti svarīgas jomas, jo tās attiec uz mūsu ikdienas dzīves. E, pirmā lieta no rīta ir Uh, sagatavot kafijas tās, pieliet pienu, un jums ir nepieciešams šeit gan ir gan lauksaimniecības nozara lai tās labi darbotos. Manuprāt, mums ir jāparedz vairākas iniciatīvas, lai um, ražojošajai pusei tiktu paredzētas lielākas pilnvaras. Tad, kad mēs runājam par uh, ražotājiem, sēklas materiāla ražotājiem, olīveļas ražotājiem un tā tālāk, citu produktu grupu ražotājiem sanākt kopā, šeit es nerunāju par monopoliem, bet lai viņi gūtu ar lielāku uh, teikšanu šajā ražošanas ķēdē. Mēs redzam, ka tas ir nozīmīgi ražotājiem. Tālāk par garantēto ienākumu. Tās, tā ir viena no diskusijām lauksaimniecības reformā, un mēs zinām, kā komisija strādā pie šī jautājuma par to, kā turpināt darbu šeit, un mans kolēģis Hogers strādā pie tā, un šobrīd mēs skatām Bayer Monsanto sapludināšanas procedūru, bet tas nemaina faktu, kā lauksaimniekiem ir vajadzīgas izvēles, vai tas attiektos gan uz politiķiem, gan pesticīdiem, gan uz darba veidu, un mums ir nepieciešama konkurence un inovācijas šajā tirgo, jo mums ir vajadzīgs labāks sēklas materiāls, pesticīdi, kas ir mazākaitīgi videi, Eh, patērētājiem, lauksaimniekiem. Mums ir nepieciešama konkurence šajā jomā, lai lauksaimnieki varētu paveikt savu darbu. Mēs vēl darbu nesam pabeiguši ar sapludināšanas lietu, tomēr, neatkarīgi no rezultāta, noteikumi darbosies vispārīgie noteikumi, kas aizsargā vīdi, eh, lauksaimnieku, uh, Eh, patērētāju no kaitējuma, eh, kas ko varētu radīt eh, pesticīdu vai sēklas vai abu apvienojums. Mēs apzināmies, ka pastāv lielas bažas par cenām, ka lielie ražotāji var sagrozīt ražošanu. Viens piemērs ir Interbru, un mēs redzam, ka dažkārt ir jādod iespēja dažādu valstu ražotājiem nodrošināt savus ražojumus plauktos. Piemēram, nesen Francijā bija tendence, ka uh, Francijas veikalos bija iegādājumi praktiski tikai Francijas produkti. Nē, lauksemniekiem ir jāzina, ka viņi var pārdot savu ražojumu ikvienā dalībvalstī un arī, ka mēs nepieļaujam uh, cīniņus par to, kādi eh, produkti un kādos eh, plauktos var tikt tirgoti. Ja mani produkti nevar tirgo, eh, pār, tikt pārdot pie jums, tad jūsējie nevar tikt pārdoti pie manis, un tas var vēl vairāk apgrūtināt situāciju. Tālāk par enerģijas jautājumiem runājot Šeit eh, mēs varam uzsākt veselu pusotras stundas diskusiju par enerģijas tirgu. Jānorāda, ka šobrīd ir pārejas periods un svarīgi ir atzīmēt, ka šis periods būs samērā ilgs, jo mums ir vesels mantojums, kas ir ogļu kodoli un tā tālāk enerģijas bet eh, pārveidojot enerģijas ražošanu vairākās dalībvalstīs, veidojas patiesi blackout uh, riski pats, jā, jums ir eh, sakārtot šie jautājumi, ir vajadzīga vesela rinda uh, E, dublējošo mehānismu, un tāpēc mēs pētām to, ko devēja par kapacitātes mehānismiem, lai tie varētu tikt iestrādēti tirgū. Protams, tas ir pagaidu pasākums, tam ir jābūt atvērtam pārobežu dalībai, un e, pieprasījuma piedāvājuma aspekts ir jāņem vērā un, protams, ir jādod iespēja atjaunīgajām enerģijām piedalīties šajā mehānismā. Pie šiem jautājumiem mēs strādājam, un, protams, pārobežu aspekts ir ļoti interesants, jo, ja mēs vēlamies enerģijas savienību, tad pārobežu aspekts ir būtisks. Kapacitātes mehānismi šobrīd ir nedaudz atšķirīgi, jo tie atspoguļo uh, faktu par to, ka dalībvalsts pagātnē ir lēmusi atšķirīgi, taču tie ir ar tādu pašu uh, raksturojumu, tie ir pagaidu, tie ir balstīti uz dokumentālām vajadzībām pēc šāda mehānisma, tātad tās nav vienkārši sētas durvis, uh, kas dod iespēju tehnoloģijām, no kurām mēs vēlētos atteikties. Nē, šeit ir runa pār enerģijas pārējais periodu, kas dod mums iespēju dzīvot saskaņā ar mūsu vajadzībām. Paldies, Maldīs Skotkeitām! Paldies, esmu Britu deputāti, pārstāvu Dienvidu rietumu Angliju, kur ir daudz darba vietu saistībā ar finanšu sektoru. Uh, Mišels Bārņē paziņoja, ka um, apvienotā karalista atradīsies ārpus iekšējā tirgus un uh, šīs finanšu institūcijas zaudē savas ES pases. Par to jau pastāvēja aizdoms, bet vakar uh, tas tik ļoti skaidri pateikts, un viņš teica, nebūs uh, tālējošas partnerības bez uh, sociāliem uh, vides standārtiem aktiem, bez antidempinga pasākumiem un citiem. Tās būs ne tikai vienošanās, bet uh, kopīgi uh, priekšstati par uh, sabiedrības pamatiem. Jūs pieminējāt nodokļu atlaides ar valstu uzņēmumiem un uh, Eh, uzsāktā izmeklēšana apvienotā karalista varētu būt eh, veikus pārkāpumus un eh, iesaistīsies negodīgā nodokļa konkurencē, vai šīs procedūras, ja es nemaldos, tiks uzsākts īsi pirms izstāšanās un turpināsies vēl pēc tam. Uh, un apvienotā karalīste vēlas ciešu sadarbību, tas nozīmē, ka jāīsteno uh, kopīgās normas uh, nodokļu jomā un vai jūs piekrītat, ka Brexits varētu būt iespēja? Uh, panākt, lai apvienotā karalistē tiktu ievēroti augstāki nodokļu standarti arī attiecībā uz aizjūras teritorijām. Paldies, kā jūs norādījāt, neviens šeit nepiekri, eh, neiebildīs barņē teiktajam. Mūsu izpratnē tas ir tikai eh, saprātīgs paziņojums, ir jābūt godīgiem spēles noteikumiem Un tā ir, tas ir process, kas attiec uz abām pusēm, gan uz apvienoto karalis, gan uz Eiropas Savienību. Šeit nevar būt negodīga konkurence. No pragmātiskas skatu punkta abu pušu interesēs ir nodrošināt šādus godīgus spēles noteikumus. Un tas skaidri pateikts arī ir aprīļa padomes secinājumos kad tika apstiprināts mandāts sarunvešanai par Brexitu. Esam uzsākuši izmeklēšanu attiecībā uz finanšu grupām paredzēto izņēmumu, jo mēs uzskatījām, ka ir pamats bažām. Jā, ir paradoks, ka ir ļoti labs tiesību akts ar labu atbalstām mērķi, bet tajā ir iekļauts šis izņēmums. Un tas mūs uh, rosināja pārdomāt šo procesu un um, domāt par izmeklēšanu, jo ir uh, reāls pamats bažām. Ceram, ka varēsim uh, diezgan īstā laikā pabeigt izmeklēšanu, ka tas notiks vēl pirms Brexit, bet, nu, ir jāskatās, kā šis process virzīsies. Es nezinu, kas, uh, kā, kādas jurisdikcijas tiks iekļauts uh, nodokļu paradīžu melnajā sarakstā. Par to ir atbildīgs mans kolēģis Moskavīši. Ir vēlme pabeigt šo procesu līdz uh, Ziemassvētkiem, bet man nav konkrētas informācijas par to, kā šīs jautājums virzās uz priekšu. Šo jautājumu, diemžēl, nevaru atbildēt. Anemans kungs runāšu nīderlandiešu valodā, ja jums nav iebildumu komisārs kundze. Gribēju uzdot jautājumu par paradīzes dokumentiem. Uh, avīzē Parizjā 11. novembrī ir publicēta jūsu intervija, kurā jūs norādāt, ka mums tas bija nepieciešamais elektrošoks, lai mainītu situāciju. Šīs atklāsmes pātrinās lēmumu pieņemšanu Eiropadomē. Citāta beigas. Jā, daudz kas ir nācis gaismā šajos paradīzes dokumentos, piemēram, Beļģijas Uh, nodokļu iestādes ir līdz īpašniec jau 18 gadus uzņēmumam, kas reģistrēts uh, Britu Virģīnu salās. Un uh, šeit ir runa par uh, Vietnamas ostu, kas tiek daļai subsidēta. Tātad vai jūs bijāt informēti par šo lietu? Jūs teicāt, ka Eiropa domē tas būs elektrošoks. Uh, Nu, ir jāzina, ka Bēļģijas karalīste arī ir pārstāvēta šai pašā padomē un uh, ir aizstāvības pozīcijās pret uh, iespējamiem uzbrukumiem, kā tas ir bijis pret transnacionāliem uzņēmumiem, un gribu teikt, ka Bēļģijas pilsoņi bija sašutuši, kad viņi to uzzināja. Valsts uh, Nu, vai jums šķiet, nešķiet tiešām kaut kas neiedomājams, ka valsts var šādi rīkoties? Atbilde ir pāragri paziņot, vai mēs uzsāksim konkrētas lietas vai nē. Mēs šobrīd izvērtējam informāciju, kas ir iekļauta paradīzes dokumentos. Ja mēs uzskatīsim, ka ir pamats bažām, mēs uzsāksim izmeklēšanu. Jā, es uh, izteicos tā ļoti tēlaini, jo es uzskatu, ka pilsoņiem ir jāsaprot, ka ne tikai daudz uzņēmumu, bet visi uzņēmumi maksā nodokļus. Daudzi uh, cilvēki ir uh, uzņēmumu darbinieki, Un viņi redz, ka, teiksim, kāds uh, nacionāla mēroga uzņēmums dara visu iespējamo, lai izturētu konkurences, spiedienu tirgu, un viņiem ir jākonkurē ar transnacionāliem uzņēmumiem, kuri ir savu darbību organizējuši tā, ka uh, nodo, samaksāto nodokļu apjoms ir samazināts. Un runa ir eh, gan eh, par eh, konkurences noteikumiem, gan par sociālo līgumu, kas pastāv sabiedrībā. Uzņēmumam ir uh, jādomā par klientiem un sabiedrībai ir jāinvestē infrastruktūrā un tādēļ uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi tai valstī, kur tas īsteno uzņēmē darbību. Atbild. Es nezinu, vai jūs, mans jautājums skaidri izskanēja tulkojumā. Es gribu teikt, ka Beļģijas valdība piedāvājās, piedalījās tādā fiskālā konstruktā investējot Britu Virģīnas salās uh, reģistrētā fondā un ka Beļģijas pilsoņi ir sašatuši par šādu situāciju un vai jūs uh, arī uh, uzsāksiet izmeklēšanu par šo jautājumu. Nu, atbildi. Tātad, nu, rezumējot, es gribu atkārtot to, ko es teicu sākumā, ir pāragri uh, kaut ko konkrēti teikt. Mēs šobrīd izmeklējam, uh, izvērtējam informāciju, kas ir parādījis dokumentos un. Uh, mums ir jābūt pārliecinātiem pirms mēs kaut ko uzsākam. Ānemāns kungs, šis jautājums ir apspriests arī Bēļģijas parlamentā. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, nākamais Heijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlreiz eh, gribu sveikt eh, komisāru Vestegeru mūsu komitejā gribu uzdot jautājumu, kas satrauc manus vēlētājus īrijā, proti par īrijas bankām un hipotēku skandālu. Daudzi īrijas pilsoņi ir zaudējuši īpašumus tādēļ, ka uh, bija noteiktas nepareizas procentu likmes. Es gribētu zināt, uh, vai ir bijis kartelis, vai ir pārkāpti konkurences noteikumi īrijā, īrijas tirg, šajā tirgu ir bijuši konkurences kropļojumi. 25. oktobrī nosūtīja vēstuli jūsu ģenerāldirektorātām. direktorātām Uh, iesniedzot sūdzību, minot divus uh, piemērus attiecībā uz Austrālijas bankām. Un pateicos par atbildi, ko esmu saņēmis šonedēļ par šīm uh, nopietnām apsūdzībām, ko esmu izteicies Un uh, ir teikts, ka ģenerāldirektorāts uh, seko šai situācijai, bet jūs arī norādāt, ka uh, varbūt īrijas uh, konkurence iestāde būtu īstākam būtu ar šo situāciju jānodarbojas. Bet es gribu teikt, ka tās bija uh, SSM bankas, un jūs paši esat atbalstījuši noteiktās uh, gadījumos arī rekapitalizācijas procesu. Un es gribētu arī uh, cietušo personu liecības iesniegt jūsu ģenerāla direktorātam, un mums tiešām būtu jāskatās uz šo problēmu arī no konkurences tiesību skatu punkta un jārisina šie jautājumi. Atbildi. Kā jūs teicāt, mēs ļoti nopietni uztveram šos jautājumus, šis uh, lietas, jo tas skar uh, ģimenes, uh, hipotekāros kredītus, uh, to, kā tiek tērēta nauda, vai cilvēki var atļauties uh, šos kredītus atmaksāt vai nē. Dažkārt tas ir, tā ir liela daļa no ģimenes ienākumiem, kas tiek uh, veltīts kredītu atmaksai. Mēs uzskatām, ka ir uh, izmeklēšana jāveic tām iestādēm, kam ir vislielākās iespējas to darīt. Mēs uh, necenšamies atkartīties no atbildības, mēs uzmeklējam tos, kuri var izmeklēt vislabāk un visefektīvāk šīs lietas, kas uh, pārzina tirgu, neatkarīgi no tā, kas uh, ir uh, dalībnieki, vai tie ir Eiropas vai starptautiskie uzņēmumi, bet jāskatās, uh, kurā tirgu tas ir noticis, jo uh, Eh, šeit ir atšķirīgi nosacījumi tirgu, atšķirīga likumdošana spēkā dažādās, eh, dažādos tirgos Eiropā. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāsadarbojas ar īrijas konkurences iestādēm, kas var eh, tieši piekļūt nepieciešamai informācijai. Protams, ja kāds uh, uzskata, ka ir noticis pārkāpums un vēlas uh, celt trauksmi, tad tas būtu jādara. Es nezinu, vai īrijā ir, jā, uh, ir šādi instrumenti pieejami, ja nē, tad šādi instrumenti ir komisijai, kas palīdz trauksmes cēlājiem uh, anonīmi sniegt informāciju konkurences ģenerāldirektorātam Eiropas komisijā var uh, iesniegt pierādījumus, sniegt informāciju, un tad tiek lēmts par izmeklēšanas uzsākšanu vai nu mūsu ģenerāldirektorātā, vai arī attiecīgajā tirgū, par ko tad būtu atbildīga konkurences iestāde. Finanšu tirgus uh, pēc finanšu krīzes mūsu izpratnē ir ļoti būtisks, ir pieņemti tiesību akti, lai uh, sakārtotu finanšu nozari, varbūt tā strādā garlaicīgāk, bet stabilāk, un mēs arī sekojam attīstībai šai jomā un konkrēti lietu izmeklēšanai. Runājot par konkurences aspektiem šai lietā, es domāju, ka ir uh, jāsniedz informācija, mēs garantējam uh, informācijas neizpaušanu, anonimitāti, un pēc tam mēs izmeklē, izvērtēsim, kurā līmenī šo lietu varētu visefektīvāk izmeklēt. Tibors Zani. Paldies, priekšsēdētāji, ja jūs neiebilstat, komisārs Kundze, gribu turpināt jautājumu par lauksaimniecību, par ko tika runāts pirms pāris minūtēm. Tātad lauksaimniecības komitejā ir uh, tāds uh, kopīga izpratne par ražotāju organizāciju darbību, tā skaitā ražošanas plānošanu un sarunu vešanu par uh, līgums liekšana, tātad šie pasākumi ir nepieciešami, lai uh, nozare varētu atbilstoši strādāt Eiropas Savienībā, tādēļ būtu jāparedz izņēmumi attiecībā uz 101. Uh, Eiropas, uh, līguma pāntu par Eiropas Savienības darbību. Protams, mēs saprotam, ka šie kopīgi veiktie pasākumi ir vērsti uz lauksaimnieku konkurences spējas stiprināšanu. Mēs tāpat saprotam, ka daži izņēmumi netiek pilnībā izmantoti, jo nav īsta skaidrības par šiem izņēmumiem, tāpat nav uh, nodrošināta vienlīdzīga uh, normu piemērošana visās dalību valstīs. Konkurences iestādes to nav nodrošinājušas. Mēs arī augstu vērtējam to, ka omnibus priekšlikums vienkāršo darbības noteikums attiecībā uz uh, lauksaimnieku organizācijām un stiprina to pilnvaras. Turklāt esam pārliecināti par to, ka lauksaimniecības nozarē ir saudabīgs raksturs. Uh, un tas būtu jāņem vērā īstenojot konkurences politiku. Un uh, mēs gandrīz to jau esam panākuši. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šiem apgalvojumiem. Well, is, it's, it's very... Jā, atbildi. Man uh, grūti ir uh, kaut ko teikt par ierosinātiem grozījumiem, jo nav veikta ietekmes ja izpēte. Mēs nezinām, kā tas viss kopumā darbosies. Mēs nezinām, vai uh, šie priekšlikumi vienkāršos, uh, vienkāršos situāciju vai nē. Jo uh, priekšsēdētāja Junkera un pirmā priekšsēdētāja vietnieka Frans Timermana vadībā mēs uh, Eh, rūpējamies par to, lai tiesību akti būtu kvalitatīvi, lai mēs zinātu, kā visa šī sistēma darbosies. Un, ja mēs runājam par grozījumiem omnibus priekšlikumā, mēs nezinām, kāda būs ietekme, jo nav veikts ietekmes novērtējums, nav eh, notikušas arī uh, Uh, sabiedriskās konsultācijas, un mēs neko skaidri nevaram apgalvot. Mēs nevaram teikt, ka tas ir uh, mazo uh, lauksaimnieku interesēs, patērētāju interesēs. Mēs nezinām, vai tas ir labākais veids, kā uh, nostiprināt ražotāju pozīcijas uh, vērtību radīšanas uh, ķēdē. Atbildot arī Lopesas kundzei, kā viņa norādīja, ir jānostiprina ražotāju pozīcijas, bet nedrīkst arī uh, ierobežot uh, ražotāju izvēles iespējas, kurai uh, ražotāju organizācijai pievienoties. Un šajā tiesību akta priekšlikumā ir ļoti mazas iespējas konkurences iestādēm dotas ietekmēt šo izvēles brīvību. Un var, teiksim, būt lauksaimnieki, kuri vēlas rīkoties citādi, vēlas veidot savu organizāciju līdztekus lielai organizācijai, kurai gandrīz ir monopola stāvoklis un būtu jāparedz iespēja konkurences tādēm iesaistīties šajā procesā. Protams, mēs respektējam pieņemtos lēmumus, bet, diemžēl, nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu, vai tas tiešām ir vienkāršošanas process, vai šis priekšlikums tiešām dzīvē darbosies, un vai mēs sasniegsim uh, izvirzīto mērķi, nostiprināt ražotāju pozīcijas, bet tāpat laikā saglabāsim ražotāju tiesības, veidot citas ražotāju organizācijas un uh, man ir tādas bāžas, un uh, to es visu saku respektējot uh, uh parlamentā un uh, padomē notiekošo, un respektējot trialoga procesu, bet mums ir jānodrošina, lai tiktu veikta ietekmes novērtēšana, lai notiktu konsultācijas ar sabiedrību un lai būtu liela varbūtība, ka šie priekšlikumi dzīvē tiešām darbojas un panāk izvirzītos mērķus. Paldies Fulijam Artučēlam. Paldies priekšsēdētājiem. Apmēram pirms desmit mēnešiem Eiropas parlaments pieņēma gaskārtējo ziņojumu par konkurences politiku Eiropas Savienībā. Tajā bija iekļauts 183 ieteikumi komisijai. Gribētu jautāt komisārei, cik daudzi no šiem ieteikumi ieteikumiem ir īstenoti un kuri konkrēti ir īstenoti, jo šobrīd jau mēs gatavojamies apspriest nākamo ziņojumu par konkurences politiku Eiropas Savienībā. Nu, eh, negribētos, eh, lai ir tā, ka mēs eh, tērējam laiku, bet mūsu ieteikumus neviens nepilda. Tātad no šiem 183 ieteikumiem, kuri tad ir ņemti vērā. Tagad otrs jautājums. Itālijā notiek diskusija par konkurences noteikumiem attiecībā uz uh, kuģniecību koncesijām. Ir uh, šīs pilnvaras deleģētas reģioniem Itālijā. Jautājums, uh, kā ir jābūt atbildīgam šajā situācijā valstī vai reģioniem, jo šeit nav īsta skaidrības. Es gribēju jautāt, kur, kurā nozarē šis, šis pilnvars tika deleģētas, jautā komisāri, kurā? Es jaut, es runāju par uh, kurortiem. 23. oktobrī valdība pieņēma lēmumu par uh, kurortiem. Runājot par uh, rekomendācijām, kuras ir ņemtas vērā un par uh, lēmumu, vai tās īstenot vai nē, es gribu teikt, ka mēs nestrādājam ar šiem ziņojumiem kā tādiem Mums šis ziņojums nav kā tāds gala uh, produkts. Mums svarīgs ir arī ziņojuma sagatavošanas process, kurā mums ir cieša sadarbība ar uh, referentu un ēnu referentiem. Mums ir tāda miedarbība, mēs uh, uzklausām idejas, uh, izprotam, kāda ir pieeja, kāds ir. Uh, kāda ir ievirze, un nevar teikt, ka vienkārši mēs tādu kontrols sarakstu sastādām un atzīmējam visu, kas ir izpildīts, jo arī šie ieteikumi pēc savas būtības ir ļoti atšķirīgi. un es arī nevēlos atbalstīt tādu pieeju, ka mēs īstenojam viegli īstenojamos ieteikumus un tādus padziļinātus, grūti īstenojams ignorējam. Tā nedrīkstētu rīkoties. Līgumā ir paredzēta sadarbība vienā veidā, bet es domāju, ka mēs varam īstenot arī tādu sadarbību, kas mums palīdz uh, tiešām uh, ciešāk sastrādāties gan ar parlamentu, gan ar uh, šo komiteju, un tas arī ir paredzēts līgumā. Un šāda cieša sadarbība ir svarīga ar uh, tautas vēlētiem pārstāvjiem, jo jūs pārstāvat vēl, savus vēlētājus. Un mums uh, ir jāsaprot, kas šai procesā ir svarīgs, kā mēs varam koriģēt savu darbu. Un es uzskatu, ka vienmēr ir jāiesaistās šajā procesā, mums jādara viss iespējamais, lai īstenotu to, kas līgumos ir noteikts attiecībā uz konkurenci. Tas viss tiek darīts uh, Uh, iedzīvotāju interesēs. Un uh, daudz kas ir arī atkarīgs uh, no tā, kā dalību valstis organizē savu darbu, arī nodokļu likumdošana var būt decentralizēta, šis pilnvars var būt um, nodots reģioniem. Tāpat laikā ne vienmēr Briselei ir jādod norādījumi par to, kā dalību valstis organizē savu sistēmu. Ir dažādi instrumenti iespējami, lai panāktu to, ka tirgus darbojas patērētāju interesēs. Priekšstādātājs, jā, šī, šī problēma bija saistīta ar Balkensteina direktīvas īstenošanu. Nākamā runātāja Nina Gīla. Paldies! Priekšstādātāji sveicu komisārs kundzi. Man jautājumi par diviem punktiem. Par nodokļiem runājāt. Jūs atsaucāties uz valsts atbalsta noteikumiem un ka izskatāt katru lietu atsevišķi. Tas mums ir palīdzējis virzīties uz tiešāk, eh, taisnīgāku nodokļu režīmu gribu minēt piemēru. Jūs jau pieminējāt šo melno sarakstu nodokļu paradīzes. Būtu liederīgi, ja būtu tāda struktūrētāka pieeja. Nu, parū, palūkosimies uz audita nozari. Arvien vairāk izskan jautājumi un aicinājumi risināt šo, šīs problēmas un vērsties pret uh, šīm uh, schēmām, kas palīdz izvairīties no nodokļiem, un varbūt būtu jānodala auditoru darbība no nodokļu konsultantu darbības. Piemēram, nākamais jautājums par lieliem IT uzņēmiem un to ietekmi. Mums būtu, pilnībā piekrīt jums, ka mums uh, būtu uh, Eh, jādomā par eh, konkurences noteikumiem globalizācijas apstākļos, jāpanāk, lai brīvais tirgus tiešām darbotos, bet ASV tagad demokrāti vēlas ieklā, iekļaut šos jautājumus, gatavojoties nākamai vēlēšanu kampaņai. Uh, bet mums ir jāskatās ne tikai uz lieliem IT uzņēmumiem Amerikā, bet arī uz austrumiem, teiksim, uz Alibaba un Tencent, kuru ietekme arvien pieaug. Mēs, kā likumdevēji, Mums likumdevējiem ir jārīkojas saulaicīgi un jādomā par to, kā šos jautājumus atrisināt. Paldies par šo otro jautājumu. Ir runa par uzvedību vai rīcību. Ja šie lielie uzņēmumi pamatos respektē konkurences noteikumus, tad vēl ir iespējas iekļau, iz, ienākt tirgu, investēt inovācijās un tā tālāk. Pirms desmit gadiem šie uzņēmumi nebija lielākie uzņēmumi pasaulē, un mēs nezinām, kāda būs situācija pēc desmit gadiem, kas nāk prātā. Nu, eh, tas, par ko runāja Ferberkungs sēdes sākumā, kā šī uz datiem balstītā ekonomika iekļaujas uh, konkurences noteikumos. Svarīga ir arī uzraudzība tirgū, kā lai nodrošina to, ka tirgus paliek atvērts. Un, lai saglabātu tirgus atvērtību, mums ir jārīkojas Pretējā gadījumā pastāv risks, ka tirgus uh, tiks noslēgts un ka tajā pastāvēs monopoli un būtībā varēs rīkoties patvaļīgi šajā tirgu. Jautājums par taisnīgu nodokļu režīmu. Kā to panākt? Jums ir taisnība, ka uh, izskatot katru gadījumu atsevišķi attiecībā uz valsts atbalstu, mēs to nepanāksim. Tādēļ arī komisija ir izstrādājusi visaptverošu pieeju. Un, kā jūs to teicāt, jā, ir paredzēts rīkoties struktūrēti. Valsts atbalsta lietās mēs uh, raugāmies uz to, lai līgumi tiktu īstenoti, lai netiktu piešķirtas selektīvas privilēģijas. Piemēram, Fiat lietu uh, vairs nevarēs atkārtot, jo Luksemburgā ir mainījušies noteikumi par uzņēmumu finansēšanu, tāpat arī Kiprā. Īrijā ir mainīti noteikumi par dubult uh, struktūrām, kas pastāvēja īrijā. Un tā tad ir šī katras valsts iniciatīva, un pēc tam ir arī šī struktūrētā pieeja likumdošanā, ko īsteno Piers Moskavīči. Protams, ir arī tādas ļoti sarežģītas schēmas, uh, ko uzmanto, iz, eh, izmanto uzņēmumi, bet eh, šīs schēmas jau izstrādā nodokļu konsultanti, ne jau valdes locekļi, un šie konsultanti ir ļoti pieredzējuši šai jomā. Un eh, jautājums ir šī agresīvā nodokļu plānošana. Arī šeit būtu jāvērst pret starpniekiem. Arī tā ir struktūrāla pieeja. Uh, un mēs vēlētos, lai visas dalību valsts ar mums sadarbotos, lai mēs panāktu to, ko vēlamies. Pēdējo trīs gadu laikā ir ļoti daudz, kas noticis, bet ir jādara vēl daudz vairāk. Ir tiesību akti, kas vēl nav pieņemti, piemēram, par korporatīvo konsolidēto nodokļu bāzi. mums ir jāpanāk šī tiesība akta pieņemšana. Tāpat mums ir nepieciešamas atklāts atskaits par uh, pēļņu, kas tiek gūta katrā valstī. Tiešām situācija mainās. Un uh, šīs uh, datu noplūdes arī parāda, kas mums būtu jāmaina situācijā. Tāpat ir jādomā, ka, protams, ir labi pieņemt tiesību aktus, bet pēc tam tie arī pilnībā ir jāīsteno tā eh, nodokļu administrācijai eh, dalību valstīs ir jānodrošina pietiekams personāla eh, daudzums, resursi, lai varētu veikt nepieciešamos pasākums. Un katram likumdevējam ir jārūpējas par to, ka pēc tiesību akta pieņemšanas tas tiek arī īstenots. Un nevienmēr tas ir vienkārši. Bet tāpat jāpaturprātā, ka ir uh, jautājumi, kas uh, padomē tiek uh, izlēmti vienbalsīgi, bet tāpat laikā arī parlamentam ir sava loma spēlējama. Tāpat ir jāraugās komisijai, lai tiesību akti tiktu īstenoti un lai visi maksātu nodokļus, kas viņiem būtu jāmaksā. Paldies, Verners Langens! Paldies, komisārs kundze! Liels paldies, it īpaši par jūsu pēdējo atbildi, jo saskaņā ar mūsu pieredzi PANA komitejā un pirms tām taksa 1 un 2 dalību valstis ir samērā negribīgas redzēt, jūs izmeklējam atsevišķas lietas ex post. Jūs jau minējāt piemērus par izmaiņām. Es vēlētos ierosināt jums, bez šiem atsevišķiem gadījumiem, šīm atsevišķiem lietām, kur vēl ir daudz, eh, kas parādās Panamas dokumentos un paradīzes dokumentos, arī jūsu atturību pret eh, melno sarakstu un eh, jūsu kolēģi Moskavisī atbildību, tomēr atteiktos no šīs atturības, lai risinātu ne tikai eksposta gadījumus par to, kā negodīgi nodokļu uh, režīmi būtu jārisina. Tas varētu būt jūsu nākamais uzdevums. Otrakārt, ex ante atļaujas uh, subvencijām palīdzība Ķīnas investoram kādā lidostā. Subsīdijas nākotnē ir ieplānots līdz 2024. Eh, gadam, balstoties uz nezināmu biznesa modeli - vairākas miljonu eiro. Uh, un norādēm par iespējamām darba vietām, kuras, atcīmredzot, komisija nav pat pārbaudījusi. Jūs to pārpublicējāt savā prāziņojumai presē, 11 tūkstošus rakstat, bet reāli ir tikai 2 tūkstoši. Mans jautājums ir tā, eksante atļaujā, kā notiek šī pārbauda? Tālāk. Par Lufthansa Air Berlīni jau sacījāt, Ceturtais decembris, ja tas tā ir, tiešām, tad ar to mēs varam sadzīvot. Šobrīd uh, Ir runa par 120 eh, lidmašīnām, kas stāv uz zemes, jo Eiropas komisijas lēmums vēl nav pieņemts. Un es pats piedzīvoju, ka no Frankfurts uz Berlīni šobrīd lido 747 eh, reizi stundā. Uh, jo eh, savādāk nevar kompensēt Air Berlīna eh, nelidošanu. Un eh, kas attiec uz Ryanair, nu to jūs varat vienkārši aizmirst. Pilotiem nav tarifu līgumu, viņi iet projām no uzņēmuma un tur ir absolūti negodīgi konkurences apstākļi. Un pēdējā lieta, par to es jums arī rakstīju. Va Reinzemes Falcas investīciju banka. Uh, To Anemans kungs arī pieminēja. Ir paskastīšu firmas eh, dibinātas, eh, lai eh, piesaistītu subsīdijas. Es jums rakstiski arī to norādīju. Tur izskatās, ka būs skandāls. Aicinu jūs veikt pārbaudi. Where to start? Ar ko tad lai sāk? Par pēdējo gadījumu mēs ar to iepazīstamies, bet man jums nav nekādas jaunas ziņas. Pie tā mēs vēl noteikti atgriezīsimies. Tālāk par nodokļu jautājumu, lai pabeigtu iesākto. Mēs strādājam pie tādas situācijas, lai sniegtu labākus norādījumus, jo mums ir jātiek galā ar esošajām lietām, pirms mēs varam norādījumus izdot. Mums ir individuāli jāskat gadījumi un, protams, arī jādod norādījumi, kā risināt eh, šāds gadījums. Bet lieta ir tāda, ka es dzirdu, ka cilvēks sakam, jā, tas viss ir tik jauns, tā ir jauna interpretācija, bet tā tas nemaz nav. Tiesa, mūsu tiesas Manuprāt, jau 98. gadā mūsu tiesa skaidri pateica, ka valsts atbalsts var būt dažādos veidos, bet, ja tā ir fiskālā palīdzība, arī tā ir uzskatām par valsts atbalstu. Un, protams, var būt situācijas, kad ir nepieciešama tirzniecība holdinga ietvaros, tad ir jāizmanto cenas, kas ir pietuvinātas tirgus cenām. Un, ja ir nodokļu nolēmumi, tad turpat nav nekāda problēma. Tā kā ir vesela virkne ar eh, principiem, kas ir pieejami, pēc kuriem vadīties dalību valstīm, eh, uzņēmumiem, nodokļu eh, administrācijām. Un mēs redzam to dalību valstīs, un mēs jau redzam, ka vesela virkne dalību valstu visu pareizi dara, un tur nekāds valsts atbalsts nav. Bet to es vēlos tikai uzsvērt, ka informācija ir pieejama Tas eh, nav kaut kas pilnīgi jauns un nezināms. Tieši pretēji ir vesela virkne dalībvalstīm, par kurām mums nav nekādas bažas, jo viņi ļoti rūpīgi un pareizi strādā. Kas attiecas uz investīcijām lidostās? Protams, mums ir darīšana ar lielām lidostām. Eh, arī paziņojums, eh, komisijas lēmums Bet mazām reģionālām lidostām šobrīd dalībvalstīm ir iespēja arī e, izmantot arī ģeobloķēšanas e, e, regulu attiecībā uz ostām un mazām reģionālām lidostām, balstoties uz atsevišķiem lēmumiem šajās jomās. Un tad mēs zinām, kad rodas bažas šis blokveida izņēmumu regulās e, ir iespējams e, sekot konkrētiem noteikumiem, un tad to var darīt e, neinformējot komisiju. Bet, ja ir runa par lēmumiem saistībā ar vispārīgo bloku izņēmumu direktīvu, tad mēs veicam ekspostu uzraudzību tādā izlases veidā pārbaudot, vai viss ir pareizi darīts. Bet tas galvenokārt tiek darīts, lai uh, ļautu dalību valstīm eh, pareizi strādāt. Mēs redzam, ka visi varbūt ir problēmas ar eh, vēlētājiem, bet nav problēmas ar Eiropas komisiju. Un ja mēs izdarām visu pareizi, tad mums nav nemaz nepieciešams iesaistīt Eiropas komisiju. Es nezinu šo konkrēto gadījumu, ko jūs minējāt par Ķīnas investoru, bet eh, nu, tāda vispārīgā pieeja. Un e, šeit vēl var norādīt, ka komisija ir ierosinājusi, ka investīciju atlasēji var e, izmantot jaunus e, instrumentus. Un tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāzina, kas notiek Eiropas Savienībā arī saistībā ar tiešajām ārvalstu investīcijām. Mums tagad ir jauni, moderni investīciju aizsardzības rīki, investīciju atlases rīki. Biju Ķīnā pagājušajā nedēļā, lai ar eh, kolēģiem Ķīnas pusē eh, apspriestu to, kā ielikt konkrētu strat, eh, saturu mūsu saprašanās memorandā arī saistībā ar subsīdijām. Lai es daudz skaidrāk arī pateiktu, kas ir godīga un taisnīga konkurence. Un visbeidzot, par Air Berlīnu Iemesls, kāpēc mainās situācija tirgu, ir tāpēc, ka Air Berlīna bankrotēja, ne jau tāpēc, ka komisija uzsāk izmeklēšanu vai nav saņemta atļauja no komisijas kaut ko darīt, bet gan vienkārši Air Berlīna bankrotēja, tāpēc viņa lidmašīna stāv uz zemes un tāpēc tirgus ir mainījies. Manuprāt, tāpēc jūs redzat arī izmaiņas cenās un cenas izlem tie uzņēmumi, kuru lidmašīnas nestāv uz zemes. Mēs izdarījām visu, ko varējām, sniedzot atkāpi. Mēs runājam par eh, īrētām lidmašīnām, īrētām ar visu apkalpi, kas tiek izīrēts Lufthansai, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas lielāks cilvēks skaits var doties tā, kā ir plānojuši, lai eh, nesasteigt lietas. Bet, nu, tāda ir situācija uz vietas. Paldies, Pervanš Beres! Merci beaucoup! Paldies! Izskanēja daudz jautājumu, tomēr jūs nenosaucāt vēl Magdonaldu. Un es došu jums iespēju pastāstīt, cik tālu mēs esam ar šo izmeklēšanu. Jūs sacījāt, ka dienesti ir veikuši izmeklēšanu uz vietas, lai pārbaudītu to, kā eh, bankas deva iespēju fintekiem iespējas, vai jūs varat pastāstīt par to sīkāk, un tālāk man ir caurvijošs jautājums, kas ir saistīts ar valsts atbalstu. Uh, starptautiskajā konkurencē, jo arī nesen mēs saskaramies starptautiskā jomā ar sapludināšanas un iegādes principiem, kas, um, kur principi netiek piemēroti pilnībā. Mēs redzam, ka vienoties spēles notiekumi nepastāv pilnībā, kā atsevišķas dalībvalsts vai ārpus Eiropas valsts ir sniegušas ievērojams atbalsts, un ir jāzina un jāsaprot, ka šie jautājumi tiek skatīti starptautiskajā arēnā un kā tie tiek iekļauti nolīgumos ar trešajām valstīm. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un uh, cik tālu jūs esat pavirzījušies šajā darbā. Vai es varētu jūs lūgt atkārtot otro daļu jautājumam? Nevis par McDonaldu un pēdējo, bet to otro. PSD2. Jums bija izmeklēšana bankām un fintech nozarē. Es vēlējos zināt, kāda ir rezultāti. Jā, labāk nebūtu jautājusi. Mums divas, trīs minūtes, jo 6.30 precīzi tulki beidz darbu. Jā, e, par PSD2 man nav nekas jauns, bet es labprāt pie tā atgriezītos vēlāk. McDonalda lietā izmeklēšana vēl turpinās. No sākuma izskatījās, ka būs viegli, bet ir izrādījies, ka lieta ir daudz sarežģītāka, jo ir jāņem vērā arī attiecība uh, Eh, kāda pastāv ar startautiskiem nolīgumiem eh, pār neaplikšanu, dubult neaplikšanu ar nodokļiem. Bet mēs eh, cenšamies strādāt, cik ātri varam. Tātad minūte vēl paliek par pēdējo jautājumu par valsts atbalsts sniegšanu. Starptautiskajā stratēģijā man ir ļoti svarīga viena lieta. Kā es sacīju, es pagājušajā nedēļā tieši biju Ķīnā un Ķīnas tirgos ir izlēmts īstenot tas, ko viņi dēvē par eh, taisnīgas konkurences eh, izskat, eh, pārskatīšanas mehānismu. Tas tiek īstenots valsts līmenī un provincēs. Ko viņi mēģina izdarīt? Viņi veids pārbaudīja, salīdzinot eh, esošo likumdošanu ar to, kā tas ietekmē tirgu. Tas ir svarīgs sākuma punkts mums, lai izveidotu saprašanās memorandu, kas ļautu struktūrētā veidā apspriest valsts atbalstu. Un es vēlējos apspriest eh, šos satura jautājumus, lai saprastu, ar kuriem sektoriem sākt jo mums ir daudz, eh, kas eh, sakāms par finansēm, finanšu sektoru. Tas ir acīm redzam, bet kas tur īsti notiek? Mums ir arī kas piedāvājams saistībā ar eh, valsts atbalstu, Mums, manuprāt, 700 miljārdi eiro pēdējo desmit gadu laikā ir finanšu sektorā ieguldīts, tā kā nav jau tā, ka mēs Eiropā nesniegtu valsts atbalstu šai sektorā, bet ja mēs būsim veiksmīgi, iesaistīsim abas puses, tad mēs varēsim piešķirt lielāku caurskatāmību. Tas netiks atrisināts eh, vienas dienas laikā, bet tad process ir jāiesāk un ir svarīgi veikt šo divpusējo darbu, uh, un vienlaicīgi strādāt arī PTO ietvaros, jo PTO mums ir dažas veiksmes, bet tas prasa ļoti ilgu laiku. Un līdz Ziemassvētkiem viņi apsolīja uh, pakāpeniski izbeigt valsts subsīdijas eh, lauksaimniecības produktu eksportam. Šī diskusija turpinās jau 15 gadus, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs sadarbojamies ar kolēģiem tirzniecības jomā, lai cik vien iespējams iesāktu diskusijas, eh, lai pēc tam divpusējās tirzniecības nolīgumos varētu turpināt šīs eh, sarunas. Līdzīgi elementi mums ir Dienvidu Korejas līgumā, tirdzniecības nolīgumā, tāpat arī ar Kanādu. Uh, Mums ir svarīgi iesākt e, šo sarunu, lai pārtraukt šo tabu, kas valda ap valsts atbalstu. Jo dažos sektoros tas ir pamatoti sniegt valsts atbalstu. Bet citās sektoros tas ir e, milzīgs problēmas avots. Mājokļu jautājumā, sociālajā jomā, inovācijā, Dažkārt jāpalīdz ir grūtībās nonākošiem uzņēmumiem, bet svarīgi ir to struktūrēti apspriest, kas var mums palīdzēt to risināt, kas mums ļautu uh, īstenot taisnīgu konkurenciju. Tas vēl nav pabeigts, bet mēs esam iesākuši, tās ir labas ziņas, mēs esam iesākuši konkrētu sarunu un uh, no tā mēs varam gūt uh, informāciju, saprast, kā veikt uh, publiskos iepirkumus, lai tie būtu caurskatāmi un taisnīgi. Un dalībvalstis, tad, kad tās pieņem lētāko uh, piedāvājumu, lai viņi tad arī neiegādātos slēptas subsīdijas. Uh, Un tās ir problēmas visiem, kas eh, konkurē eh, bez eh, šāda nodokļu maksātāja atbalsta. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies komisārei par šo ļoti interesanto un noderīgo pozitīvo viedokļu apmaiņu. Mēs apskatījām daudzas temats. Mūsu sadarbība noteikti turpināsies. Paldies uh, tulkiem. Redzu signālu, ka mums jābeidz darbu. 8.30 mums ir eh, paredzēta arī FC apspriešana koordinatoriem un 9.15 parastā sanāksme 23. datumā. Paldies!